Mes chers collègues, bonjour! Godājumie kolēģi, labrīt! Labrīt! Vai jums klājas labi? Sāksim darbu. Alors, avant de commencer la, la session, Pirms mēs sāksim darbu, es vēlētos, lai jūs atrastu lēmumus, ko pieņēma koordinātori mūsu vakardienas vakar sanāksmē. Bet zālē ir ļoti liels troksnis. Voilà, c'est mieux! Nu tagad jau labāk. Tātad jūs uh, atradīsiet koordinātoru sanāksmes lēmumus. Jums visiem ir izdalīti šo lēmumu eksemplāri. Ja uh, līdz 12.30 netiks iesniegti iebildumi, šie lēmumi tiks uzskatīti par pieņemtiem. Pērkungs, vai jums nav šo lēmumu? Vimam Vande Kampam arī nav. Neskatieties rekurzālē dāla šīs kopijas. Jūs varat uh, iesniegt iebildumus līdz 12.30. Jums vēl būs laiks. Pirms mēs ķersimies klāt balsošanai, es vēlējos jūs informēt. Jā, Grapīnī kundze. Priekšādātāji man nav līdzi manā elektroniskā balsošanas kārta. Es balsošu paceļot roku. Jā, labi, mēs ņemsim vērā jūsu balsojumu. Es uh, uz jums skatīšos. Tātad pirms mēs ķersimies klāt uh, balsošanai. Vēlējos jūs informēt, ka komiteja pēc parlamenta un komisijas atbalsta ir uzsākusi Eiropas mm, startupu balvu mobilitātei. Šī balva ir izsludināta, tas notika 7. decembrī, un par to ir atbildīga mūsu komiteja. Un eh, šeit ir desmit eh, uzvarētāji, desmit eh, jaunu uzņēmumi, kas ir ieguvuši balvas mobilitātes jomā. Madzelas kungs ir blablakār vadītājs. Tas ir pats lielākais uzņēmums kopbraukšanas jomā pasaulē. Un te ir runa arī par SNCF, Deutsche Bank un citiem investoriem. 7. decembrī tātad uh, tika izsnāta šī balva, un kandidātu pieņemšana beidzās 8. decembrī. 500 uh, mm, jaunuzņēmumi pieteicās šai balvai. Balva tiks piešķirta 22. februārī Briselē. Sākot no 17.30. Visa informācija jums tiks nosūtīta. Tāpat arī ir video ar šīs balvas prezentāciju. Tas ir tikai divu minūšu uh, garš klips, tātad mēs varētu to noskatīties pirms balsošanas. Tātad Eiropa līdz ar to ir kļuvusi par daudz labāku vietu jaunu uzņēmumiem, un mūsu mērķis ir veidot jaunus līderus mobilitātes jomā. Jā, šorīt mums ir pat mūzika. Nemaz nav slikti. Vēlējos jūs informēt, ka jums ir tas jāieliek savos kalendāros, tātad balvas pasniegšana. Tagad ķersimies klāt mūsu ikdienas darbām balsošanai. Sāksim balsot. Je ferme le vote. C'est bien. Tātad mums pietiek, visu deputātu, viss ir kārtībā, varam sākt darbu. Un sāksim ar paku pārobežu piegādes pakalpojumiem. Mūsu referente ir Lūsija Andersone. Sākam balsot. Madame Grappini, je vous regarde. <laughs> je ferme le vote. Beidzam balsot. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 valstis par. Apsveic Mandersonas kundzi. Es atvainojos 38 valstis, jo bija arī Grappīna kundze. Jūs vēlējāties izteikties, lūdzu. Jā, pavisam ātri es vēlējos pateikties visiem ānu referentiem visiem, kas eh, piedalījās šajā darbā. Lielas paldies arī priekšādātāja, kas vadīja pēdējo trilogu. Tas notika ļoti efektīvi. Un es eh, ceru, ka debatas plenārsēdē arī būs izdevušās un ka jūs eh, piedalīsieties, lai uzlabotu pārobežu paku pakāpojumus iekšējā tirgū. Ļoti labi. Varam arī aplaudēt. Allez, nous passons au second. Tagad pāriesim pie otrā balsojuma un tas ir Marinesko ziņojums. Labrīt, Marinesko kungs! Tā, balsosim, sākam balsot. Grapīnī kundze balso par. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. 38 balsis par. Grapīnī kundze arī ir jāpieskaita, tas neparādās uz mašīnas. Jūsu ziņams ir pieņemts, Marines Kukungs. Vai es drīkstu arī kaut ko pateikt? Liels paldies, mans koordinators man lika kaut ko pateikt. Liels paldies par palīdzību. Liels paldies par palīdzību arī maniem ēnu referentiem. Uh, Viņu darbs bija patiešām noderīgs, tā skaitā arī paldies jums, priekšādātāji. Praisa kungs, Viltenberga kundze, Fosters kundze, nezinu, varbūt arī kādu piemirsu, bet jūs noteikti neaizmirsīšu. Svens, tāpat arī no sekretariāta liels paldies. Darbs bija ļoti ilgs Mums arī grūti panākt vienošanos, un mēs eh, to pabeidzām ar pavisam dīvainu situāciju pēdējā decembra nedēļā. Nu, protams, visas šīs dīvainības bija padomē, nevis šeit parlamentā. Dalībvalsts, kas bija visvairāk pret šo darbu, beigās nobalsoja par, un tā bija Francija, kas eh, mums uh, bija ļoti labs iznākums. Lielas paldies vēlreiz visiem! Merci, monsieur! Lielas paldies, Marinesku kungs! Jā, liels paldies arī par jūsu teikto attiecībās Franciju. Tagad Pētera Lundgrēna ziņojums par uh, šoferu apmācību. Sākam balsot. Grapīnī kundzei ir karta beidzot. Lieliski. Allez, je ferme le vote. Beidzam balsot. Trīsdesmit astoņas balsis par. Apsveicam Lundgrēna kungu. Jūsu ziņojums ir pieņemts ar lielu vairākumu. Vai jūs vēlējāties ko teikt, Lundgrēna kungs? Paldies! <laughs> L'efficacité, monsieur Lundgren. Lundgren kungs patiešām strādā efektīvi. Tagad eh, turpināsim. Un eh, mums ir jārunā par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas komisija un aģentūras mm, komisijas atzinums un mūsu um, referenti ir Iz Izabela de Monte un Markus Ferbers. Tāpat arī Jakobs Dalunde un Meisners kundze. Došu vārdu Demontes kundzei, pēc tām Ferber kungām, pēc tām Dalundes kungām un Meisners kundzei, un pēc tam atkal Demontes kundzei. Pēc tam varēs izteikties ēnu referenti un pārējie deputāti, kuriem būs šāda vēlēšanās. Debašu beigās es došu vārdu arī komisijai lai jūs varētu paskaidrot dažus elementus. Vispirms Demontes kundze lūdzu. Pagaidiet, pagaidiet. On va attendre que ceux qui doivent sortir sortent. Pagaidīsim, kamēr eh, visi var iziet no zāles, eh, kuriem ir tāda vēlēšanās. Lūdzu. Cik vidūts man ir atvēlētas priekšādātāji? Vismaz trīs minūtes. Liels paldies! Tātad eh, šodien mēs runāsim par eh, Eiropas komisijas un izpildu aģentūru vispārējā budžeta apstiprināšanu. Man ir eh, daži komentāri, bet īsnībā šeit ir runa par tādu politisku pieeju, ko es esmu izvēlējusies. Mēs varam konstatēt, ka ir atrodamas kļūdas 3,1%, eh, un šis līmenis ir daudz augstāks pār tiesas noteikto, bet šīs kļūdas nav izplatītas visās jomās. Tāpat arī trūkst informācijas par revīzijām. Es vēlētos, lai šīs problēmas tiktu atrisinātas. Tāpat esmu arī pētījusi saistības un veiktos maksājumus, jo īpaši, ja runa par CEF. Pašlaik uh, apjomi ir diezgan mazi, tāpēc es vēlētos aicināt uh, veikt vairāk maksājumu. Ja ir runa par CEF apvārsni 2020, pozitīvais ir tas, ka attiecībā uz CF e 452 projekti transporta nozarē ir apmaksāti ar 19,4 miljoniem eiro. Tātad te ir runa par investīcijām visā kontinentā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ja mēs vēlamies virzīt uz priekšu TNT tīklus un domāt par vienoto Eiropas transporta telpu. Tagad runājot par FSI Nav labi, ka finansējums tiek atņemts tām jomām, kas e, jau bija paredzētas attīstīšanai transporta jomā, bet e, Divdesmit deviņas operācijas tiek e, finansētas ar 3,64 miljardiem eiro, un 25 no tām ir daudz sektoru operācijas. Mūsu mērķis ir eh, nodrošināt daudz eh, lielāku attīstību, ja runa par EADF un kohēzijas fondu. Šeit nav runa tikai par sauszemes transportu. Tāpat ir arī dažādas programmas, piemēram, um, transportēšanas garantija, kas tika uzsākta 2016. gadā. Un tāpat arī man ir piezīmes par caurdzamību, atbildīgumu un uh, izsekojamību. Šeit vajadzētu reformēt Eiropas eh, budžeta sistēmu, nodrošināt vienkāršošanu šajā sistēmā. Iespējams, ka mums vajadzētu arī nodrošināt eh, viens pieturs aģentūru. Mēs eh, visu laiku runājam par transportu, bet mēs piemirstam par turismu. Uh, Diemžēl nav konkrētu pozīciju, kas būtu veltītas tieši trans, eh, turismam. Mēs uzskatām, ka trūkst caurzemības attiecībā uz eh, turismam atvēlētajām summām. Galu galā tas ir ļoti nozīmīgi, tā ir ļoti nozīmīga nozare Eiropas ekonomikā. Liels paldies, tūlīt sāksim debates. Dosim vārdu vispirms visiem referentiem. Jā, labi. Tad eh, tagad izteiksies Ferberkungs par Shift to Rail. Un liels paldies priekšādātāji. Godāmie kolēģi, mēģināšu izteikties eh, pēc iespējas īsāk. Šeit ir runa par diviem izpildes eh, apstiprināšanas ziņojumiem Shift to Rail un Eiropas dzelzceļa aģentūra. Es varu norādīt, ka Vispirms jau ir jāpateicās visiem referentiem, jo uh, iepriekš rakstītais vēl ir vien atbilst patiesībai. Kopā ar budžeta kontrolas komiteju mēs vēl apspriedīsimies, kā mēs varētu atainot mūsu atklājumus. Ja runa par Eiropas celseļa aģentūru, tad pašlaik tā notiek uh, tā, tā, tā nokļuvusi tādā kā pārveids procesā, tā ir jāpārņem ceturtā dzelzceļa pakotne. Šķiet, ka sagatavošanās fāze ir labi izpildīta, bet eh, tieši īstenošanas fāzē vajadzēs uzņemties visas pilnveres, un tad arī mēs redzēsim, vai viss funkcionēs pietiekami labi. Jau iepriekšējos gados es eh, norādīju, ka attiecībā uz Eiropas dzelzceļa aģentūru tiek uzlikti dubultstandārti, netiek nodrošināta izmaksu efektivitāte. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šī aģentūra varētu efektīvi pildīt savus pienākumus un uh, tai nevajadzētu uh, šeit nodarboties ar pārbraukšanu no vienas atrašanās vietas uz otru. Ja ir runa par resursiem, tad noteikti ir jāņem vērā šie jaunie pienākumi, kas tiek uzlikti ar ceturto dzelzceļa pakotnī. Bet kopumā es varu konstatēt, ka te ir runa par 27, 28 miljoniem eiro, un ar šiem līdzekļiem aģentūra ir tikusi galā visnotaļ labi. Shift to Rail ir cita struktūra, te nav runa par Eiropas aģentūru, bet gan par eh, interesēt, ieinteresēto grupu mm, apvienību. Te ir runa par 52 miljonu budžetu, un mums eh, šis budžets ir jāpārbauda. Budžeta līdzekļi tie ir iztērēti, attiecībā uz operatīviem izdevumiem tie ir iztērēti pat simtprocentīgi, eh, darba programma ir labi izpildīta, un eh, attiecībā uz administratīviem izdevumiem ir iztērēti 98%. Tātad mēs redzam, ka līdzekļi ir pieticis, un to nav ir bijis to nav bijis par daudz. Šeit ir runa par milzīgām struktūrām, ko veido ar eh, Shift to Rail palīdzību, un es domāju, ka mēs varam priecāties par to, ka operatīvajā jomā līdzekļi ir izpildīti, ir izmantoti simtprocentīgi. Tas nozīmē, ka viss ir noteikts realistiski, un eh, līdzekļi arī ir piešķirti vajadzīgajos apmēros. Uh, Mēs noteikti varam norādīt, ka Shift to Rail pašlaik atrodas tādā posmā, kur viņu budžets ir autonoms un uh, visi pienākumi var tikt izpildīti. Ir vajadzīga iekšēja konsolidācija, un par to varbūt vajadzētu runāt. Mēs redzam, ka tas viss, par ko mēs izteicāmies pagājuši gadu, nav īstenots, un mums vajadzētu nodrošināt, lai tiek panākta autonomija. Mums vajadzētu nodrošināt, lai visas programmas funkcionē, un tieši tāpēc arī tiek runāts par konsolidāciju. Tas arī būtu viss, ko es vēlējos teikt attiecībā uz šīm divām aģentūrām. Uzskatu, ka tām ir jāapstiprina budžeta izpilde, bet, eh, protams, ka budžeta lēmē iestādēm vēl noteikti būs kas sakāms. Lielas paldies! Merci beaucoup, monsieur Ferber. La parole est à monsieur Dalunde pour l'EASA. Un tagad vārds Dalunde kungam par EASA. Yes, uh, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Šis rezolūcijas pieteikums uh, pats pogļo, ka esam priecīgi redzēt, ka revīzijas palāta ir konstatējusi, ka visa darbība no materiālā viedokļa ir bijusi likumīga un pamatota, un ka budžets ir izpildīts labā līmenī. Un varēja redzēt, ka aizvien pieaugoša budžeta daļa, ka to veido maksas un uh, uh nevis uh, iemaksas un subsīdijas, un ka uh, aizvien samazinās subsīdijas, kas tiek piešķirtas šai aģentūrai. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Dalundē. Madame... Paldies, Dalundē kungs. Mēsners kundze par jūras transporta lūdzījumus vērts. Paldies priekšsādātāji kolēģi. Mans uzdevums ir pastāstīt par budžeta izpildi jūras transporta drošības aģentūru un varu teikt, ka viss ir kārtībā. Ā, es varētu teikt, ka to mums vajadzētu atbalstīt, bet ir pāris lietas, ko gribētu pieminēt. Aģentūra ir strādājusi ļoti ak uh, efektīvi, izpilde ir 97,6%. Uh, nav izmantot visi līdzekļi cīņā pret jūnas um, piesārņojumu, bet galvenie mērķi šajā jomā ir sasniegti, un tad atlikušos līdzekļus var notot nākamgad. Uh, viņi arī ir īstenojuši um, šo trauksmes cēlājumu politiku piemēram, ir izpildīti arī nosacījumi par um, maksimālo aizsardzību. Tad, tad manuprāt, viņa paveiktais darbs ir lielisks. Ir sagatavot arī instrumenti tālākai attīstībai un tālāk uzdevumu īstenošanai. Aktivitātes līmenis bijis labs notiek ļoti laba sadarbība ar kompetentajām iestādēm, ar kurām ir jāīsteno sadarbība. Tāpat arī viņi ir īstenojuši savu mandātu sadarbībā ar Eiropas krasta apsardzi un ir strādāts pie tā, lai tiktu veidotas sinerģijas starp uh, jūras uh, aģentūru un nacionālajām iestādēm un arī Frontex kā arī ar Eiropas zivsamiecības aģentūru. Arī šajā jomā viss kārtībā. Ir runājumi par offshore struktūrām, kur notiek gāzes, naftas ieguva. Tur darbība varētu būt veiksmīgāka, bet kopumā to var vērtēt arī pozitīvi. Tāpat arī ir notikusi laba sadarbība ar a, aģentūru, kas strādā pie Eiropas migrācijas jautājumiem. Tātad ar a, Frontex ir bijusi veiksmīga sadarbība, ir parakstīta jauna vienošanās. Tāpat arī ir parakstīti līgumi par uh, ūdens uzraudzību no gaisa, lai varētu uh, novērot piesārņojuma situāciju. Par spīti visām problēmām, uh, piemēram, ar personāla samazinājumu, aģentūrai ir izdevies izpildīt savus uzdevumus. Salīdzinot ar 16. gadu, uh, tiks uh, izveidotas jaunas štata vietas, viņiem būs 14 jauni darbinieki. Uh, lai aizpildītu trūkstošās uh, kapacitātes. Viņiem ļoti daudz darba strādājot jau pie šiem migrācijas jautājumiem. Un es domāju, ka mēs varam atbalstīt budžeta izpildi. Paldies, Meisners kundze, un tagad Demontē kundze par Cezāru programmu. Presidente, komedētu. Paldies priekšsādātāji. Kā jau jūs teicāt, tad es pastāstīšu par Cezāru. Jūs zināt, tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, ja vēlamies panākt patiesu vienotu Eiropas gaisa telpu. 16. gads bija pārējais laiks, pārējā no Cezar 1 uz Cezar 2020, un arī budžets ir divās atsevišķās sadaļās. Cezar 1 finansēja TNT un pētniecības tīklus, bet CESAR 2020 tiek finansēts no AFARSHN 2020 līdzekļiem. Un es varu pieminēt atsevišķus problemātiskus aspektus. Pastāv administratīva rakstura izaicinājumi, jo ir uh, dažādi uh, regulējošie ietvari uh, atsevišķajām budžeta daļām Tāpat arī ir nelielas problēmas ar saistībām un piešķīrumiem. Nu, domājot par a, pētījumiem, ko a, veic uzņēmumi. A, piemēram, ņemot vērā IT instrumentus, budžetu vajadzēja pielāgot uz virzienā uz leju, un viņi faktiski zaudēja 1,5 miljonus eiro piešķīrumos. um, iepirkuma procesos ir mēģinājumi vienkāršot procedūru. Mēs arī uh, te varam atsaukties uz Cezāra bezpilota lidaparātu pētījumu un to, kādu ietekmi uz to varētu atstāt Cezāra 2020. Bet kopumā varu teikt, ka mēs varam atbalstīt um, izpildi. Paldies Demonte kundzei. Un tagad aicinu izteikties kolēģus par visām šiem budžeta izpildēm. Lūdzu, pieminiet, par kuru konkrēti jūs izskaties. Marinesko kungs, lūdzu. Paldies uh, priekšsādātāji par komisiju. Es iesniegšu grozījumus par finanšu instrumentu izmantošanu no SEF. Jūs zināt, ka līdzekļi no SEF tika pārnesti uz FC, bet ne tikai no finanšu instrumentiem. Bet mēs zinām, ka ir pieejami ļoti daudz instrumentu, ļoti daudz naudas ir pieejama, bet jautājums ir par to, kāda ir pievienotā vērtība šo līdzekļu izmantošanai, kādi projekti ir īstenoti, atbalstīti. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga informācija daudzgadu finanšu schēmai pēc 2020. gada. Un es jau gribēju um, arī uzdot jautājumu komisāram Ettingeram. Mēs zinām par vienošanos starp komisiju un Eirokontrolu par uh, izpildes pārskata struktūru, lai tiktu izvērtētā šī līguma pievienotā vērtība un kā tiek kontrolēta tīkla pārvaldnieka darbība, jo arī šeit ir pieejami ārkārtīgi lieli līdzekļi, un mēs nezinām, vai panāktie rezultāti ir samērīgi. Par TNT. Mēs gribētu lūgt, lai DigiMove mums sniegtu pārskatu par projektiem, ko viņi ir finansējuši, lai redzētu, vai tas ir pilnīgs koridors, vai ir kādi trūkumi šajā kopējā koridorā, vai vēl joprojām ir uh, teritorijas Eiropā, kur efektivitātes nav. Un tajā pašā laikā es arī gribētu zināt par uh, transporta projektiem Donavas stratēģijas ietvaros. Uh, vai valsts ir finansējušas kaut ko ar saistībā ar transportu Danovas, Donavas stratēģijas ietvaros. Jā. Kopumā. Mā. Viņa veiktais darbs ir ļoti veiksmīgs, bet man ir zināmas šaubas par savstarpējo savietojamību. Līdz šim uzsāktās sistēmas dienvidos to ražo vienu, viens uzņēmums, ziemeļos to uh, ražo cits, un tie nav savstarpēji savienojami. Un tas nav tas, ko mēs gribējām panākt ar SESAR. Tad es iesniegšu kāds grozījums arī par to, jo, protams, atkal runa ir par uh, lielu naudas apjomu, un es gribētu zināt, vai sasniegtais rezultāts ir liederīgs vienotās Eiropas gaisa telpas izveidošanai. Paldies Marinesku kungam. Un tagad došu vārdu Čekijai Fosterai. Jūs nevēlaties izteikties? No, just like to thank. Nē, es tikai vēlējos pateikties referentiem par paveikto darbu. Ir skaidrs, ka viņi ir iedziļinājušies visās tajās detaļās. Uh, kas bija nepieciešams, un e, neviens no mūsu grupas nav īsti norādījis, ka viņi vēlētos iesniegt kādus grozījumus par kādu no tēmām, bet es jūs noteikti informēšu, ja būs kādi grozījumi. Kopumā esam visnotaļ apmierināti. Tikai īss e, jautājums. Marinesku kungs gan dodas projām, bet viņš uzdeva svarīgu jautājumu par savstarpējo savietojamību jā, šajā ziemeļu un dienvidu atšķirības starp ziemeļiem un dienvidiem, bet es gribētu zināt, par kuru konkrēti programmu mēs runājam. Jūs pieminējāt, ka pastāv problēma ar sastarpēju savietojamību ar ziemeļu valstīm, starp ziemeļu valstīm un dienvidu valstīm, ka tiek izstrādātas divas atsevišķas sistēmas. Es gribēju jautāt konkrēti, ko jūs, uz ko jūs atsaucāties. Es tiešām ļoti ieinteresēta. Un tad labprāt uzzināt, par ko tieši jūs runājāt. Tas arī viss. Es ceru, ka Marinesko kungs varēs to precizēt. Marinesko kungs, lūdzu. Es uh, uh, lūdzu, organizēt tikšanos ar sesaru, lai saņemtu cīkāku informāciju, bet es jau arī aptaujāju vairākus uzņēmumus, un viņi un apliecināja, ka sistēmas, kas tiek veidotas balstoties uz sesāri izstrādātajām idejām, un, piemēram, ko ražo talis, tad, ka tas nav sadarīgs ar uh, to pašu ideju realizāciju citās valstīs. Te runa, protams, ir par satiksmes pārvaldību. Jā, es zinu, kur nu bija par satiksmes pārvaldību, es nezināju, par kurām konkrēti programmām jūs runājat. Paldies jums! Paldies! Paldies par papildu informāciju. Taličkas kungs, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, labrīt! Man uh, būtu pāris, še, trīs komentāri par uh, Demontes skundzes uh, eh, priekšlikumu. Mm. Uh, konkrētāk gribēju runāt par devīto punktu, kur ir runāts par to, ka ir būtiski pieaudz finanšu instrumentu skaits un ka ir saveidot, izveidoti uh, daudz saistībā ar uh, budžetu, ar caurskatāmību un atbildību. Priekšsādātāja pārtrauc runātāju. Priekšsādātāja saka, ka ir saņemts aizsniegums, ka jūs runājat pārāk ātri un ka tulki nespēja iztulkot jūsu ātri nolasīto tekstu. Labi, mēģināšu runāt īs, ā, lēnāk. Uh, nē, pavisam neapstāšos, pavisam lēni. Mēģināšu nedaudz palēnināt savu runas tempu. Tad devītais pāns, kuru es vēlreiz necitēšu, bet kur ir pieminēti ļoti daudzi finanšu instrumenti, kur skaits ir pieaudzis. Mums ir jāsaprot, tad, tad saprast šo nošķīrumu starp pārāk daudziem finanšu instrumentiem. Tā ir atsevišķa problēma, ko būtu vērts izskatīt. Bet, um, ja devītais pāns paliek šādā redakcijā, Manuprāt, tas uh, neuzliek nepieciešamo uzsvaru, nepievērš nepieciešamo uzmanību blendingam. Uh, manuprāt, um, to vajadzētu darīt, lai panāktu labāku līdzsvaru. Šis pats ziņojums, 11. punkts, kur komisija ir jāsagatavo ietekmes izvērtējums par EFSI un citu finanšu instrumentu izmantojumu transporta nozarē. Šo ideju pilnībā atbalstu, manuprāt, tā ir ļoti laba. Uh, bet um, tam būtu arī vēl vispārīgāka piezīme. Es drīzāk gribētu redzēt to, ka mēs koncentrējamies uz budžetu, uz budžeta izpildu un dažādu programmu īstenošanu tādā veidā, ka mēs veicam novērtējumu. Ja ir noticis, piemēram, Eiropas inovāciju gads, man jau ir vienalga, vai ir izpildīta visa nauda, 99% vai 85%. Man interesē, kā līdzekļi ir uh, iztērēti, kā mēs varam izmērīt uh, šo panākto inovāciju līmeni. Uh, Par TNT runājot, es vēl joprojām nezinu, kas īsti notika pēdējos 12 mēnešos, kāds ir patiesais panāktais progress. Uh, mēģināsim pa mācīties paši un arī mācīt citām institūcijām, ka mēs a, patiesi izvērtējam a, pievienoto vērtību, ka mēs gluži vienkārši neuzskaitam iztērētos līdzekļus. Un visbeidzot, priekšsādātāja kolēģis piekrīta Demonte kundzei par kļūdu līmeni 4,1 ir ļoti augsts rādītājs Un te arī ir pieminēta pasākumu vienkāršošana. Tas nav nu vienīgais ziņojums, kur runājam par vienkāršošanu, bet ir jāsaprot, vai tiešām mēs varam, esam veikuši vienkāršošanu, vai panākumus var izvērtēt. Uh, Es gribēju norādīt, ka no politiskā viedokļa vienkāršošana nav pietiekama. Mums ir jāpārdomā, mums ir jāizvērtē, kas tieši ir tas, ko esam vienkāršojuši. Bet eh, visādi citādi var pilnībā atbalstīt eh, ziņojumus. Eh, tie ir ļoti labi sagatavoti. Paldies. Paldies, Taličkas kungs. Dalundes kungs, lūdzu. Um, I'm sorry? Atvainoju. Es uh, redzu, kas ir runātājs sarakstā. Vai jums ir vēl kādi jautājumi par citām programmām? Es atvainojos, es nesaprotu, vai bija man kāds uzdots jautājums. Ah, c'est monsieur Kramer, excusez-moi. Uh, Kramer kungs, uh, Kramer kungam aizēju runāt, es atvainojos. <laughs> Jūs nevēlaties izteikties? Tad eh, došu vārdu Vana Miltenberga kungam. Eh, Paldies, priekšstādētāji. Dažīs komentāri par budžeta izpildējās aģentūrē. Nepiekrītam referentam mm, Talsa kungam, kurš 7. punktā saka, ka viņš vēlētos pievērst uzmanību tām lai nevajadzētu samazināt savienības eh, subsīdijas. Tas man šķiet dīvaini, jo runāja par jāsa pievienoto vērtību un, un papildus eh, resursu nepieciešamību. Es domāju, ka tur nav nekādu šaubu, ka šis resurs ir nepieciešams. Un otrkārt, eh, tas būtu bīstami, ņemot vērā arī Brexitu, ka jāsa ir grupa, kas strādā pie Brexit jautājumiem un ka tagad um, atlikušos līdzekļus. Uh, Nu, varētu izmantot citiem nolūkiem. Resursus samazināt nevajadzētu. Un treškārt, eh, divas trešdaļas no pieejamiem līdzakļiem tiek izmantoti dažādiem produktiem. Mēs nedrīkstam pieprasīt no viņiem papildus eh, kontrolas funkciju veikšanu, jo Un tādas iespējas vienkārši nepastāv. Lūk, šādi trīs komentāri sagatavojuši grozījumus par šiem komentāriem. Un nu, es pēc vēl par Cēzāru aģentūras budžeta izpildi. Demontes kundzes ziņojums ir ļoti labs. Viņa tur piemin arī pētījumu šai sakaram. Ir nepieciešams uh, bezpilota lidaparātus aktīvāk izmantot un tos integrēt mūsu gaisa telpā. Ir nepieciešams līdz ar to atvēlēt pietiekams līdzekļus pētījumiem šajā jomā, bet kopumā ziņojums ir labs un, un uh, Šodien tur iesnieguši dažas grozījumus. Paldies! Lielas paldies Miltenbergungam. Rūdkungs, jums vārds. Thank you very much. Uh... Paldies, daži komentāri par, par Shift Rail un Zārstaļa aģentūru. Es domāju, ka pierādies, ka gadu gaitā gan Zārstaļa aģentūra, gan Shift Rail uh, ir būtiski uzlabojušies, un tas atspoguļos arī šajā ziņojumā, kas, kas attiecas uz eiro. Būtu jāpiemina arī tas, ka gan apropriācijas, gan saistības ir izpildīts augstā līmenī - 99% un 92% attiecīgi, kas nozīmē, ka 16. gada budžets ir apgūts visai sekmīgi. Vienlaikus atzīmēju arī uh, revīzijas pārvaldes atzinumu par to, ka uh, e, maksājuma izpilde drīz nelaikā 95% gadiem tikai notikušas. Tas nav īpaši apmierinoši. Un tas daļai tādēļ, ka aģentūras darbinieki pārāk lēni apstrādā rēķinus, invoices, un, protams, tas būtu jāuzlabo. Vispēcot, uh, e, Markus Vēbers e, ņems vērā arī revizijas palādes atzinumu attiecībā uz šīm divām mītnēm. Dzelzceļa aģentūrai, jo 13. gadā tika izteikta rekomendācija, ka būtu jā, jāvienojas par vienu mītni, un tas joprojām nav noticis, bet tajā pat laikā nu, mēs varam atsaukties arī uz līdzīgu, līdzīgu problēmu, kas raksturīga arī mums, parlamentam arī tātad divas mītnes, un arī nekas daudz nenotiek šai sakarā, kas aviāties uz Shift to Rail. Mērķis ir panākt vienoto dzelzceļa telpu Eiropā, un tad esmu. Nu, gandarīts, redzēju, ka šeit ir simtprocentīgs īstenošanas rādītājs eh, saistību, tātad apropriācijām, apartīvajā budžetā, apartīvajā budžetā ir apgūts pilnībā, bet eh, apartīvajā budžetā izpilde maksājuma apropriācijām tomēr ir maķenīta zemāka. 86,6%. Un eh, kopējais tātad rādītājs tikai 82 procenti, un, un tas nu, būtu gan jāuzlabo. Tāpat ir obligātā tātad, stratēģija no komisijas puses vēl nav izstrādāta, un tāpat arī riska pārvaldības politika ir izstrādāta, bet uh, nav pilnībā īstenota Shifter Rail iniciatīvā. Vispēcot pozitīvi uh, vērtē revīzijas palāca sacīto par uh, procedūru. šie komentāri ņemt vērā, un aģentūra sacījusi, ka tā pieņems papildus metodi, lai atspūgļot precīzi visus iepirkums. Tas man būtu arī viss. Paldies Markusam Ferberam par veikumu pie diviem failiem. Merci beaucoup, monsieur Rod. Paldies, Rodas kungs. Tagad eh, pēc jūsu daudzajiem jautājumiem es eh, došu vārdu Eiropas komisijai. Uh, Rumparas kungs, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Lielas paldies, priekšādātāji! Nevarēšu, diemžēl, atbildēt uz visiem jautājumiem. Esam šeit piefiksējuši šos konkrētos jautājumus, uz kuriem mēs atbildēsim rakstveidā. Vispārīgi runājot, mēs esam ļoti apmierināti ar šo ziņojuma projektu. Tajā ir uzskaitīts viss, ko aģentūras ir paveikušas, tāpat arī tiek minēti vairāki punkti, kur būtu vēlami uzlabojumi. Mēs priecājamies, ka komiteja ir gatava apstiprināt budžeta izpildi. Tāpat arī jūs informācijai varam teikt, ka komisijā ir izveidota darba grupa, kas ievieš stratēģiju par aģentūru uzraudzību. Šeit ir runa par dažādām aģentūrām, jo īpaši par eh, regulācijas aģentūrām. Un tas mums ļaus izveidot eh, kontrolas sistēmu, kas eh, vēl vairāk uzlabos aģentūru efektivitāti. Tas ir noteikti tas, ko arī šī komiteja vēlas panākt. Uh, Tātad vēlreiz atkārtošu, ka esam apmierināti ar sagatavoto ziņojuma projektu, un mēs arī priecājamies par aģentūru darbu, jo šīs darbs komisijai ļoti nodrīgs. Lielas paldies! Roman Pārēs kungs. Tagad došu vārdu atkal Demontes kundzei. Grazie, pres... Paldies, priekšstādātāji. Mm, es eh, piekrītu paustiem komentāriem. Proti, apkopot komentārus par abiem atzīmēm, vienlaikus šāda pieeja ir uh, efektīva. Mums ir nepieciešams veikt politisku izvērtējumu arī cenu, ne tikai skatīties, kā tad ir ar grāmatvedību un, un skaitļiem. Tādēļ pozitīvi vērtējumi arī Nesku kunga sacīto, ka ir nepieciešama papildus skaidrība par eiro kontroļu, kontrols tādu veikto pārbaudi un arī par auditu TNT tīklos. Jāskatās, ka projekti tiek īstenoti. Vienlaikus ir jāsako līdz arī audita veikumam. Runājot par Sēzāru programmu, arī šeit es piekrītu, ka mums ir nepieciešams vairāk sekot līdz sadarbspējas jautājumiem, jo joprojām pastāv problēmas sadarbspējas jomā. Bieži vien šeit nu, sistēmas īsti sadarboties nespēja. Un runāt par Teliču, kas kungas sacīto. Jā, nu mēs inovācijām jāsako līdzi. Mēs, um, mums jāpārbauda arī tas, vai šīs aģentūras eh, pietiekami efektīvi pilda savus mm, uzdevumus. Domāju, ka mēs atradīsim atbilstošu sistēmu kontroļu veikšanai. Un šeit tātad tiek izmantot vispārīgie Eiropas Savienības fondi, kā arī citi instrumenti, un tādēļ ir nepieciešama vienkāršošana un, un um, caurskatāmība. Un, runājot uz Nīderlandes kolēģis sacīto par bezpilotu uh, lidaparātiem, tur ir nepieciešama papildus pētījuma, tas tā krīt. Jā, paldies. Uh, par MSA nekāda kritika neizskanēja. Bet, nu, varētu sagaidīt arī zināmas grozījumus, nu, tad skatīšos un, un labprāt tos arī nu, ņemšu vērā. Paldies! Federkungs, vārds jums jāpaldies. Nu, ir sarežģīti, ja viena frakcija no vienas puses mūs kritizē par izpildes kvotām, un citi kolēģi savukārt saka, ka nu, šīs kvotas būtu jāpapēta tuvāk, bet katrā ziņā priecāšos par uh, grozījumiem, par Shift Rail runājot. Un nu, te nav runa tikai par uh, komisijas finansētiem projektiem, bet tāpat arī nozara ir piedalījusies. Es nozars pārstāvju. Man eh, te bija svarīgi paskatīties, vai nozare. Tātad, tā, ehm, nu, nu, reāli tik, ir piedalīsies vai, vai tikai norādījusi uz tādiem tā kā nodomu nu, protokoliem. To es arī norādu. Bet citādi Maisnēs kundzei var piebalsot, priecāšos par grozījumiem, ja tādi ienāksies, un eh, cerams, ka tad mēs varēsim sagatavot arī labu pakotni šeit balsojumā komitejā. Paldies! Devindēls kungs, lūdzu, vārds jums jāpaldies, jā, izskanēja komentārs par to, ko es sacīju, ka potenciāli būtu jāsamazina savienības subsēdijas. Nu, tā nu nav gluži joma, kur uh, ir pieņems lēmums par subsēdiju samazinājumu. Tas būtu cits jautājums, cits uh, process, bet uh, šeit es tikai pieminu, ka aģentūra strādā ar budžeta pārpalikumu. Un jau reiz tā, tad ņemot vērā arī Brexitu, ņemot vērā to, ka Mums savienībai tomēr nedaudz jāsavilk uh, jostu un jāpadomā par nodokļu maksātāju naudas tērēšanu, tad nu, šeit būtu iespēja samazināt subsīdijas, jo aģentūra strādā pārpalikumu, bet, nu, pagaidām, protams, šis lēmums pieņems vēl nav. Paldies, Telonda kungs. Fosters kundze, lūdzu, vārds jums. Vēlējos tikai precizēt, varbūt, ka maldos. Eiro kontrola taču nav Eiropas saimnības struktūra. Eirokontrole strādā dalībvalstu paspārnē un tā tiek finansēta no nodevām un, un, un pašu ieņēmumiem. Tas nenozīmē, ka mums nav jāsako līdz tam, kā tā strādā un kā naudu tiek tērēta, bet tā nav jāsa un Eirokontrolas locekļi nav tikai Eiropas Savienības dalībvalsts. Tā bija par rekatu valstīm, 43 valsts kopā. Un, Budžets nesastāv no Eiropas Savienības naudas, ja, bet nu, kādā ziņā. Ja, ja arī šāda nauda ienākās, tad uh, eh, eiro kontrola nevar uzskatīt par uh, mūsu aģentūru. Mēs esam parakstījuši eiro kontrolas uh, eh, izveidas aktu, bet Cezāra, protams, ir pavisam cita lieta. Jās arī ir cita lietā, ir savienības aģentūras, vēlēs to viņu precizēt. Paldies! Merci. Paldies, Fosteris kundze! Termiņš uh, grozījuma iesniegšanai ir 25. janvārs, uh, pusdienlaiks. Nu tā. Nu tagad varam turpināt. Tātad eh, Ertuga kunga, vismaz Ertuga ziņojums par manipulācijām ar odometriem mehānisko transporta līdzekļu tātad uh, odometriem. Došu vārdu Ertuga kungam pēc brīža kā arī ānu referentiem. Un visiem pāriem, kas vēlēsies izteikties. Mums būs pēc tam īsta diskusija. Ar to kungs Vācijums. Paldies priekšstādātāju, kolēģi, kolēģis. Nu, jā, te ir um, runa, ka izsakus tātad uh, manipulācijām ar tāhometriem kas attiecīgi sagroza kilometrāžu, tātad nobraukuma uzskaitījumu, kas uh, Eiropā varbūt nav tik uh, izplatīts. Nu, tas ir ļoti izdevīgi, protams, veikt šādas manipulācijas. To, to veikt arī vienkārši. Un dažās uh, da, dalību valstīs arī tas tiek uzskatīts tikai par tādu administratīvu pārkāpumu, nevis krāpšanos. Nu, un, līdz ar to 12 procentos um, gadījumu mm, dalību valstīs nu, ir šāds uh, risks, un, un, un 3 līdz 50 uh, procenti tātad uz kopējas, kopējā nobraukuma ir pakļauts šādām manipulācijām. Tas uh, sastāv arī uh, ekonomisks zaudējums. Iepriekšējā mūsu grupas sanāksmē mēs redzējām arī pētījumu rezultātus. Uh, Tātad 6 līdz 9 miljārdi eiro ik gadus ir potenciāli zaudējumi ekonomiskie, atkarībā no tā, kādu scenāriju mēs uzskatām par, par patiesu. Nu, no tāds ir šī satiksmes drošība, kā arī, protams, vide. Tātad, ja tiek manipulēts ar uh, nobraukumu, mm, tad arī auto nonāk vēlāk. Um, Tātad um, garāžās uh, uh, auto tātad, um, tiek retāk uh, remontēt, līdz ar to tie ir nedrošāk un arī no vidas viedokļa sliktāk. Lūk, un Beļģija un Nīderlanda ir pirmās, kas ir veikušas pētījums, tātad Beļģijā ir ievestās augtā autopāsu sistēma, tajiem sako arī Nīderlanda kur ir nacionāla auto pase. Un līdz ar to viņi ir principā pilnībā izskauduši šo te manipulāciju iespēju. Kas te notic šajās abās dalībvalstīs? Nu, relatīvi vienkārša un efektīva sistēma. Tik piefiksēt, piefiksēts nobraukums eh, ik gadu apmeklēt autoservisu. Un, un, um, Nu, te ir līdz ar to ir certifikāta sistēma. Ir, ne, piemēram, ir šāds eh, certifikāts no pārdevēja, tātad, kas eh, ir fiksējis eh, tātad, no, nobraukumu pārdošanas brīdī. Nu, līdz ar to mēs varam apgūt informāciju Eiropas Savienībā, proti, jāuzlabo pārobežu datu apreti attiecībā uz šo krāpšanos ar tahometriem, sevišķi, ja mēs runājam par pārobežu iepirkumiem un tirgošanu. Nu, un tieši ar to saistās man priekšlikumi. Pirmkārt, eh, izveidot Eiropas datu bāzi, atbilstoši šo auto pasu, piemēram, Un, um, esmu pārunājis ar šādām Eiropas komisijas speciālistiem, un eh, patiesībā līdzīga sistēma jau pastāv. Kāris platforma tā to sauc, un, eh, un tur jau var paskatīties. Nu, gan jāsaka, ka Man, principā, vienalga, kā to, to veikt, jo sliekākais ir, ka, ka tas vispār tiek veikts. Un tad, tad, tad, tad tur var skatīties, um, iedīt datus uh, pēc autoservisa, teiksim, apmeklējumu un arī pārobežu tirgošanas gadījumus. Tā, šiem modeliem ir lieli, lieli plusi. Tas ir vienkārši, tas ir efektīvs, racionāls, to ir viegli un ātri īstenot un, uh, un arī. Tātad patērētājiem uh, tas ietaupījums būtu 8 miljārdi eiro katru gadu. Un otras rekomendācija klājas attiecas te, tehniskiem uzlabojumiem. Ne visi autoregulāri nonāk autoservisos un tiek, tiek pārbaudīti. Un šie termiņi atšķiras un, un, un, un tad to ir iespēja manipulēt ar šiem tahometriem. Un vajadzētu arī nu, radoši, tad, tad ražotājiem uh, sa, sarūpēt drošāku tehniku. Līdz tam, kas jau pastāv tagad, tad vajadzētu šos eh, standartus tā vispārīgi ievies, tātad hardware security modeļi, kā tos mēdz dēvēt, kas, nu, maksā, nu, tur tiešām kāpēc, nu, viena eiro vidējās izmaksas ir, un, un šie tehniskie risinājumi, tiem, protams, jābūt realistiskiem, viņi nav, ne, nekad nebūs simtprocentīgi droši. Joprojām būs eh, tādi veiklie zeļi, kas eh, spēs tur veikt šīs manipulācijas, bet tā, tas plus būtu tāds, ka, ja viņi to, to darītu, tad. Uh, nu, tad, tad katrā ziņā šīs manipulācijas tiešām krietni samazinātos. Nu, tam būtu nepieciešams daudz vairāk uh, laika un, un naudas, lai, lai investētu šajās manipulācijās, un līdz ar to tas vairs īsti neatmaksātos, un tas būtu tāds ierobežojas faktors. Un treškārt, dalību valstīm vajadzētu nekavējoties pieņemt arī, arī tiesiskus pasākumus. Un, un noteikti, ka šīs manipulācijas tahometriem ir traktējums kā, kā, kā krāpšanās, par to mēs esam viensprāts šeit no 26, 26 eh, dalību valstīs no 28 eh, manipulācijas ir aizliegtas, bet tikai 10 dalību valstīs eh, padarētājiem ir, ir, respektīvi, ir, ir iespēja tiešām pārbaudīt reāli šo, šo nobraukumu. Un tad Eiropas komisijas palīdzību mēs vēlamies aicināt dalību valstis noteikt vienotiesisko regulējumu Eiropas Savienībā, kas paredzētu uh, proporcionālus uh, eh, sodus par manipulācijām ar tāhometru. Un ceturkārt, pastāv konektivitāte un blockchain tehnoloģija. Un, uh, ziņojumā, kas būs jūsu rīcībā, es nedaudz ieskatos arī nākotnes uh, transporta līdzekļos, kas jau ir sāk, sākt izstrādāt. Dažādi tīkli tiek uh, iz, izmantot aizvien biežāk mūsdienās, tie arī nosūta regulāri datus Un, jau, jau, jau tagad būtu iespēja tātad apgūt informāciju par vidējo ātrumu un arī par, par nobraukumu. Tas nav nekas tāds revolucionārs. Un blockchain tehnoloģija, nu, tā ir tāda laba saslēguma tehnoloģija, um, kas arī aizvien biežāk tiek izplatīta un tāpat patērētāju tā, tad aizsardzības nolūkos to vajadzētu izmantot biežāk. Un runā par komisiju, jau tagad ir projekts kā Trust Chain projekts, kurš eh, ir izstrādāts komisijas eh, paspārnē. Nu, un resumējot, kolēģi, tā tad ir pieejama relatīvi vienkārši pasākumi, ar kuriem var cīnīties par šīm manipulācijām. Divas tā jau balstoja paveikušas un rāda mums tā teikt priekšzīmi. Nu, tie, tie mīnus, eh, tas eh, deficīts ir tāds, ka nav datu apmaiņas Eiropas eh, savienības līmenī un nav vienoties skraglējumi. Paldies! Lielas paldies ar Tūga kungam! Ļoti interesants izklāsts. Patiešām, Ertūga kungs, jūs teicāt, ka ir divas dalība valstis, kas ir kā piemērs. Jūs runājat par Nīderlandi un šķiet, ka pieminējāt arī Beļģiju. Bet eh, šie cipari patiešām ir milzīgi. Jūs eh, šeit runājāt pat 6 līdz 8 miljardiem eiro, kas eh, tiek zaudēti krāpšanas dēļ. Un jūs arī pieminējāt par 12, runājāt par 12% no autoparka, un šeit ir runa par transporta līdzekļiem, bet es gribētu zināt, vai jūsu pētījumā ir uh, statistika arī par kravas automašīnām. Tātad, ja šāda statistika ir pieejama attiecībā uz tahogrāfiem vai arī uz šo sistēmu, mēs varētu um, atsaukties. Patiešām interesantas diskusijas. Došu vārdu tagad uh, Perperkungam, lūdzu. Jā, liels paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos uh, atvainoties Baha Eh, kunga vārdā, viņš pašlaik ir citā komitejā, bet es vēlētos līdz ar to mm, nolasīt gan Baha kunga sakāmo, gan arī pats izteikties. Proti, es vēlētos sirsnīgi pateikties Ertuga kungam par sagatavoto ziņāma projektu. Šis eh, temats jau gadus ilgi mūs nodarbina. Es pats eh, kādā uh, autoklubā Vācijā iepazinās ar to, cik vienkārša ir šāda manipulācija ar sistēmām. Mēs redzam, ka gadu gaitā ir arvien vairāk mm, digitālu tahometru, tad, tad mm, nav nekas vairs mehāniski jādara, tad nav nekas jāpatina vienkārši atpakaļ. Ir vienkārši jānodod vajadzīgās norādes. Uzskatu, ka ražotājiem vajadzētu uzlikt par pienākumu, un liels paldies arī Artu kungam, kurš te runāja. Vajadzētu, protams, atcerēties, ka šī direktīva varbūt nav mūsu kompetencē, bet šeit noteikti ir daudz darāmā. Es eh, jau pirms vairākiem gadiem paskatījos uz šo Beļģijas modeli, un tas eh, darbos ļoti labi, jo, eh, lai kas notiktu ar automašīnu, tad uh, šādā brīdī tiek mērīti kilometri, vai nu te ir runa par satiksmes kontroli, vai arī automašīnai tehniskā kontrola, vai ir kāds negadījums, tad uzreiz tiek pārbaudīts arī nobraukums. Uzskatu, ka tas ir ļoti labi, jo šādā veidā visas eh, iespējas ar manipulācijām tiek eh, ierobežotas. Tas noteikti ir ļoti noderīgi. Uzskatu, ka tieši pa šo ceļu mums arī vajadzētu iet, jo galu galā Mm, hakeri noteikti arī um, jebkuru citu aparatūru mācēs apiet. Galu galā šeit ir runa par krāpšanu, kurai ir arī mantiski zaudējumi. Automašīnas līdz ar to kļūst dārgākas, proti, jo mašīna ir lielāks nobraukums, jo lētāk visticamāk mašīna tiks pārdota. Tieši tāpēc uh, Mums vajadzētu domāt ne tikai par Eiropas līmeni. Šeit es atbalstu Ertugungu, ka mums vajadzētu sagatavot uh, kopīgu izvērtējumu par šo pārkāpumu. Šeit arī jūs pilnībā atbalstu. Šeit mēs arī ātri pārskrējām pāri vairākiem punktiem, kas uh, šķīta interesanti Baha kungam. Mm, viņš ir uzrakstījis visu angliski, bet man nākās vairāk piedomāt pie tā, ko viņš saka. Tātad šeit ir runa par dažādām detaļām, mums noteikti vēl vajadzētu visā tajā iedziļināties. Um, sirsnīgi atbalstu no mūsu puses Ertuga kungas ziņojumu. Uzskatu, ka šis temats ir ļoti svarīgs un mums vajadzētu pie tā strādāt, jo to no mums gaida automašīnu īpašnieki, lietot automašīnu pircēji, Tieši tāpēc mums noteikti vajadzētu kopīgi izdarīt šo spiedienu, lai ražotāji uzņemtos un pildītu savus pienākumus. Lielas paldies, Ferver kungs! Demis Mākir kungs, labdien! Dod jums vārdu! Jā, liels paldies! Es arī vēlētos pateikties eh, Ertūkungam par paveikto. Skatoties šajā ziņojumā, pamanīju uzreiz vairākus labus elementus, tātad te ir runa par datu bāzēm un arī par tehnoloģiskām sistēmām. Uzskatu, ka odometru krāpniecības apkarošana ir ļoti nozīmīga, bet tam noteikti būs vajadzīgs vairāk laika. Kā jau kolēģi norādīja, es gribētu galvenokārt runāt par to, cik šis dokuments ir steidzams. Te ir runa par miljardiem eiro, kas katru gadu tiek zaudēti krāpniecībā. Mēs eh, to dzirdējām profesora Bohovska uzstāšanās laikā. Te ir runa par to, ka mēs zaudējam cilvēku uzticēšanos. Tiek radītas arī problēmas videi, rodas daudz dažādu um, zaudējumu. Ja runa par tehnoloģiskiem risinājumiem, mums tiemžēl nav pietiekami daudz laika. Mums vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kas e, ļautu uzlabot situāciju īstermiņā. Ilgtermiņā, protams, mēs varam arī e, domāt par tehnoloģijām. Šī jau būtu daudz plašāka stratēģija. Vēlos arī uzsvērt, ka mums nav vajadzīga Eiropas datu bankā. Mums ir jūkāres informācijas apmaiņas sistēma, kas ir sevi jau pierādījusi, un, piemēram, Beļģijai ir ļoti laba sadarbība ar Nīderlandi. Šo sistēmu var ļoti vienkārši izmantot. Mēs varam apmainīties ar informāciju par kilometriem starp dalībvalstīm. Noslēgumā neuzskatu, ka tehniskās kontrolas ieviešana dos gaidītos rezultātus. Termiņš pārbaudēm Beļģijā ir četri gadi, taču audometru krāpniecība ir eh, gandrīz pilnīgi izskausta. Mums ir kārpās sistēma, Nīderlandē ir kaut kas ļoti līdzīgs, un eh, priecājos, ka ļoti daudz cilvēki domā par šo virzienu. Uh, Tā ir ļoti vienkārša sistēma un to var ļoti ātri īstenot. Kolēģi, es domāju, ka mums jāpaliek reāliem. Te ir runa par kilometru reģistrēšanu un par informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, un šī informācija ir viegli pieejama arī lietotājiem. Paldies, Demis Makirkungs, tagad Rikēja kungs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties Ismailam par paveikto. Viņš ir patiešām labi pastrādājis. Un mm, N referentiem vairs nebija nekā daudz darāma, jo ir grūti papildināt perfektu ziņojumu. Tātad mums uh, galvenokārt vajadzētu atcerēties par kādu ļoti būtisku fenomenu. Mums vajadzētu saprast, ka Uh, Lietoto automašīnu tirgus ir daudz plašāks nekā jauno automašīnu tirgus. Te ir runa par miljoniem automašīnu, kas tiek tirgotas katru gadu Eiropā. Un tāpat arī šeit ir runa par finanšu un drošības riskiem. Tāpat arī mēs varam šeit brīnīties par to, ka um, dalību valstu mm, iestādes nav pievērsušas tam lielāku uzmanību. Galvā šis jautājums lietotājiem, pilsoņiem ir ļoti svarīgs. Tāpat ir jāatcerās, ka šī situācija ir kontrolējama. Beļģijas un Nīderlandes piemēri parāda, ka šajā sistēmā var ieviest ļoti labu kontroli. Tātad ir runa par karpas, nacionālo kontrolas sistēmu, kas darbojas Beļģijā, Un tāpat arī vajadzētu atcerēties, ka ir apmēram 15% automašīnu, kas šķērso robežas. Šeit varbūt eh, šie skaitļi ir noteikti pārāk zemā līmenī, un mums vajadzētu domāt šeit par Eiropas normām. Ja mēs nodrošināsim Eiropas sistēmas ieviešanu, tad šādā veidā mēs varēsim izraut, izvairīties no pārobežu krāpniecības. Ziņojumā ir minēti divi priekšlikumi. Te ir runa par karpas sistēmas eh, paplašināšanu un par savienojumiem ar Eiropas sistēmu. Tāpat arī te ir runa par elektroniskajiem līdzekļiem, kas iespējams ir mūsu rīcībā jau tagad, un šīs uh, sistēmas varētu ieviest ar pavisam nelieliem līdzekļiem. Tātad vajadzētu pievērsties arī jaunu automašīnu tirzniecībai. Vajadzētu nodrošināt arī to, lai jauna automašīna pārdevēja, tātad ražotāji, uh, ieviestu kaut kādus kontrolas līdzekļus. Galu galā viņi ir pirmie, kas eh, cieš no pašreizējās situācijas. Ja lietotas automašīnas tiek pārdotas jauna automašīna cenā, tad iespējams, ka ražotājus tas varētu interesēt. Tiek runāts arī par to, ka nav uh, tiesību aktu, kas būtu saskaņota visās dalībvalstīs. Es domāju, ka mēs nevaram šeit piespiest dalībvalstis eh, pieņemt eh, tiesību aktus. Runājot par šīm blokķēdēm, uzskatu, ka šis mehānisms nav gan efektīvs un tas ir ļoti um, dārgs, tas aizņem daudz vietas, tas ir ļoti dārgs, arī tehnoloģiski tas ir ļoti sarežģīts. Uzskatu, ka mēs pavisam drīz atradīsimies situācijā, kur šīs blokķēdes mums radīs daudz problēmu gan elektroniskajā ziņā, gan arī um, energoresursu patēriņa ziņā. Es uh, vēlreiz vēlreiz norādīt, ka Ismēls jau ir ļoti labi pastrādājis. Un liels paldies, tad tagad Krāmerkungs. Liels paldies priekšādātāji! Es eh, vēlētos eh, sirsnīgi pateikties Ismēlam Ertogam par sagatavoto ziņojumu. Tas ir patiešām ļoti labs un eh, tas ir ticis daudz slavēts. Mm, ja Fērbers un Krāmeris saka, ka ziņojums ir tik lielisks, tad varbūt jādomā, vai šeit nav parādījušās kādas kļūdas. Bet šis ziņojums ir vienkārši labs un šeit īsti nav ko kritizēt. Galvenā problēma ir tāda, ka uh, Visticamāk, daudzas dalībāsis un arī komisija ir bijušas krāpnieku pusē un nav iestājušās par šiem godīgajiem, kas tiek uzskatīti par muļķiem. Divas valstis mums ir parādījušas, ka tas ir izdarāms un tas nav mm, ņemts vērā. Tas nozīmē, ka ir vienkārši trūcis politiskās gribas. Ir ļoti slikti, ka uh, E, šīs divas valstis attiecīgi rīkojas, un tad pēc tam automašīnas tiek pārdotas tālāk, tās arī tiek mm, aizvestas pār robežai, kur mm, šie krāpnieki var sākt uzturboties. Šis automašīnas nonāk arī Vācijā. Mēs diskutējam jau par to desmit gadus ilgi. Domāju, ka mums vajadzētu rīkoties Eiropas līmenī, mums vajadzētu būt spēcīgākiem. Uh, Mm, vārdos, protams, viss ir vienoti. Es nezinu nevienu no komisāru, nevienu satiksmes ministru, nevienu valdības locekli, nevienā no 28, 28 dalībvalstīm, kas teiktu, ka mums krāpniecība būtu jāatbalsta. Visi saka, ka mums ir tā jāapkaro, bet, eh, diemžēl, nekas nenotiek. Tāpat arī mums ir jādomā par apgādi. Eh, Šeit ir runa tikai par vienu eiro. Galu galā tie ir galīgi sīkumi. Mums vajadzētu rīkoties uzreiz. Datu uh, apmaiņa pār robežām. Protams, ka Eiropas Savienībā mums tāda ir vajadzīga. Blokķēdes, es domāju, ka tas nav tik dārgi, bet uh, šeit runa par datu apkopošanu. Un ja vienā vietā tie būtu jāmaina, tas, nedom, tas nebūtu nenozīmē, ka tas būtu jādara arī citur. Tas ir uh, šīs decentralizācijas labums, un līdz ar to tas būtu izdarāms. Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties, es arī gribētu vērsties pie komisijas. Mēs vēlamies dzirdēt konkrētu datumu, un tas arī būs mūsu grozījums. Līdz šī sasaukuma beigām komisijai vajag kļūt aktīvai, un tai vajag aicināt dalībvalstis rīkoties. Un tad arī paskatīsimies, kas notiks padomē. Mēs jau zinām, kur rodas šī bloķēšana. Uh, Bet mums tad ir jāpasaka atklāti, ja mēs gribam atbalstīt krāpniecību, mēs vēlamies lētas automašīnas, kaut arī tās ir bīstamas cilvēkiem un videi. Mums ir vajadzīgas šādas godīgas debates. Tieši tāpēc es gribētu aicināt, lai mēs nosakām datumu, kas ļautu rīkoties daudz straujāk, un tad arī mēs zinātu, kuri tad ir tie, kas vēlas atbalstīt krāpniekus, nevis godīgos cilvēkus. Lielas paldies, Krāmerkungs, un tagad uzreiz vēršos pie komisijas. Jā, šeit taču ir steidzami jārīkojas. Kādi būs jūsu priekšlikumi? Ak, atvainojos, Teličkas kungs, nepamanīju jūs. Atvainojos arī komisijai. Tā bija mana kļūme priekšādātāji. Es mm, gaidīju, ka izteiksies vēl kādi citi kolēģi. Un pirmām kārtām es gribētu runāt par šī jautājuma politiku. Tas ir patiešām neticami, ka Eiropas līmenī dažkārt mēs eh, regulējam jautājumus, kurus vispār nav mūsu uzmanības vērti, un eh, tajā pašā laikā ir tādi jautājumi, kas attiecas uz pilnīgi visām dalībvalstīm, kas ietekmē vienoto tirgu vairāku iemeslu dēļ, uz kuriem Ismēls eh, jau norādīja, un ir arī pētījumi, kuros tas viss apstiprinās, bet neskatoties uz to visu, mēs nerīkojamies. Uh, Jā, īsmās šeit runāja par to, ka ir jāīsteno tiesību akti, kas jau ir pieņemti, bet kādi tad ir rezultāti? Rezultāti ir tādi, ka mums ir miljardiem eiro zaudējumi, tiek apdraudēta drošība, arī vide tiek ietekmēta, un diemžēl nekas daudz nenotiek. Es eh, pilnībā atbalstu šo ziņojumu, un man arī patiešām pozitīvi pārsteidz tā saturs. Uzskatu, ka vajadzētu panākt, lai politika un likumdošana dalībvalstu līmenī iekustas. Diez vai mūsu vidū būs kāds, eh, kura draugi vai radinieki nebūtu izjutuši šīs problēmas ietekmi. Nu, un mans kolēģis šeit delegācijā arī ir jutis eh, šīs problēmas ietekmi. Tas apmēri ir milzīgi. Uh, Vienlaicīgi, kā jau tika minēts, mums ir kārpās, mums ir eh, pozitīva pieredze, mēs eh, varam nodrošināt pārmaiņas šeit paši transporta komitejas vidū. Mums ir jādomā par to, kas eh, notiks visas Eiropas līmenī. Varbūt mēs varam karpas papildināt. Es sagaidu arī no komisijas reālu rīcību. Vēl daži komentāri. Es e, atbalstu arī Īsmaila ziņojumu, bet e, vēl pāris ideju. Uzskatu, ka šis projekts ir ļoti saprātīgs, te ir runa par trīs opcijām, ko vajadzētu apskatīt, nevēlos šeit e, neko atkārtot. Tomēr, ja runa par blokķēdēm un par tehnoloģiskiem risinājumiem, uzskatu, ka Ja ražotāji ir atstājuši e, kaut kādas iespējas krāpniekiem izpausties, tad tas noteikti notiks. Es biju ļoti priecīgs par kārpas ieviešanu. Pirms diviem gadiem tas būtu bijis ideāli. Bet e, šeit ir runa par automašīnu importēšanu tikai no oficiāliem dīleriem, bet mēs visi apzināmies, ka vairums automašīnu nenāk no šādiem oficiāliem dīleriem. Īsmēl, es domāju, ka mēs varēsim vēl piestrādāt pie šīm detaļām. Jautājums, protams, ir arī par EUKARES. Eh, Referents vēlas, lai šī sistēma kļūtu obligāta. Šeit ir runa par datu apmaiņu starp EUKARES eh, aplikācijām un kā to varētu iekļaut Eiropas Savienības ietverā, vai tie varētu būt divpusēji vai daudzpusēji nolīgumi. Uh, Runājot par datiem, dalību valstīs ir atšķirīga datu aizsardzība. Cik tās saprotu, Vācijā transporta līdzekļu identifikācijas numuru aizsargā ar likumu. Es, protams, varētu arī šeit atsaukties uz sankcijām krimināla kodeksā un citur. Uh, Šeit ir vairākas sarešķītas lietas, ko vajadzētu vēl atrisināt, bet ir pienācis laiks to darīt, un uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Liels paldies, un labprāt strādāšu arī pie galīgā teksta. Paldies Teličkas kungām. Tagad došu vārdu Joni Dūkundzei. Un es domāju, ka jūs ļoti labi sapratāt, ka mūsu komiteja uzskata, ka vajadzētu rīkoties steidzami. Nedrīkstētu pievērt acis attiecībā uz šo problēmu, kas skar visas dalībvalstis, kas slikti ietekmē patērētāju tiesības, kas rada arī ļoti smagu ietekmi uz vidi. Arī finanšu zaudējumi ir arvien lielāki. Kā jau Demis Mākerkungs norādīja, te nav runa par miljoniem, te ir runa par miljardiem eiro. Ko mēs varētu darīt? Došu vārdu komisijas pārstāvēji. Varbūt jūs varētu mūs iepazīstināt ar pavisam konkrētiem priekšlikumiem, ko komisija ir iecerējusi. Paldies, priekšādātāji! Protams, mēs visi piekrītam, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mēs arī apsveicām Ertūkunga sagatavoto ziņojumu projektu. Kā jau jūs norādījāt, odometru krāpšana ir ļoti plaši izplatīta. Un te ir ietverti vairāki aspekti. Tas skar arī dažādas politikas jomas, un vairāk komisijas ģenerāldirektorāti šeit ir iesaistīti. Tātad MUVA, ģenerāldirektorāts, GROW, um, ģenerāldirektorāts DG Just, patērētāja aizsardzība un krāpšana. Es uh, vēlos runāt tikai par uh, ceļu drošības pārbaudēm, bet, eh, protams, mani kolēģi varēs jūs tālāk iepazīstināt ar mūsu ieplānotajām darbībām. Tagad par eh, mūsu ieplānoto ceļu drošības eh, pārbaužu ietvaru, un tas tiks piemērots tikai no šī gada 20. māja. Šī direktīva runā par odometru krāpšanas pārbaudēm un identifikāciju un par visiem nākamajiem testiem. Tāpat arī šī direktīva uzliek par pienākumu dalību valstīm um, uzlikt sodus par odometru krāpniecību. Tas ir viens no jautājumiem, kas šeit tika pieminēts. Dalību valstīm sākot no 2018. gada 20. māja būs pienākums to darīt. Uh, Protams, ka tas nav gala risinājums. Tas ir veids, kā rīkoties. Sākot no šī gada mums būs vajadzīgie dati, un tāpat arī būs pienākums sodīt krāpniecību radometriem. Tāpat arī ziņāmā tiek minēts, ka komisija nav pildījusi savu pienākumu nodrošināt pārobežu datu apmaiņu. Komisijai Saskaņā ar pašreizējo ietveru bija pienākums nodrošināt tikai mm, pētījumus, tehniski ekonomiskos pamatojumus. Un šeit tiek piemērota parastā likumdošanas kārtība. Protams, ka mēs jums piekrītam, ka pārobežu tāta apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga. Tas ļautu zināmā mērā atvieglot vai samazināt krāpniecību ar odometriem. Mēs uzskatām, ka tas būtu noderīgi ne tikai attiecībā uz šo krāpniecību, bet ka tas ļautu uzlabot arī eh, vispārējo um, automašīnu drošību. Tas nāktu par labu gan patērētājiem, gan lietotājiem, gan arī varas iestādēm. Tātad. Tā, Automašīnu drošības ietvers noteiks pasākumus varas iestādēm, un būs arī jāapkopā dati. Dātu apmaiņa notiks starp varas iestādēm. Mēs uzskatām, ka datu apmaiņa starp varu iestādē, varas iestādēm ir pareizais veids, kā rīkoties, lai atrisinātu šo problēmu. Neuzskatām, ka mums ir vajadzīga Eiropas datu bāze šīs problēmas risināšanai. Attiecībā uz EUKARES un EUKARES izvēli šādai datu apmaiņai mēs uzskatām, ka vajadzētu mm, atbalstīt tehnoloģiju neutralitāti un ļaut dalību valstīm izvēlēties šo sistēmu. Protams, ka mēs atgriežamies arī pie patērētāju aizsardzības jautājumiem. Atzīstam, ka ir ļoti būtiski, lai pie, patērētājiem būtu piekļuve šiem datiem. Mēs arī esam gatavi papētīt iespēju, kā rīkoties un kādu likumdošanas ietveru šeit izvēlēties. Ziņojumā arī tiek runāts par to, ka ir jāsamazina pārbaužu uh, termiņš no četriem uz trīs gadiem. Šeit mēs īsti nepiekrītam uh, ziņojumam. Mēs neuzskatām, kā tehniskās pārbaudes ir uh, vajadzīgas, lai. Tad mēs uzskatām, ka tehniskās uh, pārbaudas ir vajadzīgas, lai saprastu, vai automašīnas ir drošas. Un odometri ir viena daļa no šīm pārbaudēm, bet ir arī citi aspekti, kas ir jāpārbauda, proti bremzes, gaismas un tā tālāk. Teorētiski, ja automašīna ir izgājusi šo pārbaudi, tiek uzskatīts, ka automašīna ir labā stāvoklī. Protams, ja ir veikts manipulācijas ar odometru, iespējams, ka uh, patērētāji šeit cieš uh, finansiāls zaudējums, taču šeit ir runa drīzāk par uh, ekonomiskiem jautājumiem, nevis par uh, kriminālu pārkāpumu. Jūs pieminējāt Bēļģiju un Nīderlandi, šķiet, ka Slovākija arī pavisam drīz rīkosies līdzīgi. Protams, ka dalībvalstis vienmēr var ieviest papildu mm, mērījumus, lai mm, apkopotu odometru datus. Mums šīs debates bija pirms gada šajā pašā komitejā. Jūsos ļoti uzmanīgi ieklausījāmies un esam jau vairākas lietas paveikuši. Esam iekļāvuši odometru krāpniecību uh, kā pastāvīgu punktu mūsu uh, tehnisko pārbaužu komitejas darbā. Vēlamies nodrošināt arī pārāk prakses apmaiņas starp dalībvalstīm, tātad Bēļģija, Nīderlande. Cenšamies eh, panākt, lai dalībvalstis darītu vairāk. Te ir eh, runa par to, ka labākās dalībvalstis ir eh, jāņem par piemēru. Uzskatām, ka tā ir iespēja papildināt uh, ceļu drošības ietvaru, un tas ļauj mums iekļaut odometrus kā papildu komponentu. Uzskatām, ka datu apmaiņa ir pareizā rīcība. Jūs jau varbūt arī zināsiet, ka parlaments ir piešķīris mums pilotu projektu odometru datu apmaiņai. Mēs eh, labprāt izmantotu šo naudu ar jūsu atļauju lai sagatavotu detalizētu analīzi un iespējams arī ietekmes izvērtējumu, kas mums ļautu nākt klajā ar priekšlikumu par pārobežu datu apmaiņu. Beigās mēs arī pašlaik gatavojam jaunu ceļu drošības ietvaru nākamajiem desmitgadiem. Tā būs daļa no trešās mobilitātes pakas, kas tiek gatavota uz pavasari. Mēs esam gatavi iziet cauri esošiem tiesību aktiem, lai paskatītos, kādas grozījumi ir jāievieš. Protams, ka ceļu drošība ir viens no būtiskākiem punktiem, tehniskajās pārbaudas mums ir ļoti svarīgas. Protams, mēs ņemsim vērā arī jūsu ziņojumu, un varbūt mans kolēģis no DJ Grau arī gribēs ko piebilst par tīpveida apstiprinājumiem. Paldies par jūsu teikto! bet man ir jāatzīstas, ka esmu pat gandrīz vai šokēti ņemot vērā to, ko jūs minējāt. Jūs sakāt, ka kopumā esam jau uh, visu izdarījuši, bet uh, mēs nepildam šos pienākumus, uh, tāpēc, ka tas ir dalībvalsts ziņā. Uh, Es uzskatu, ka komisijai ir uzlikts pienākums saskaņā ar līgumiem. Šeit ir runa par ceļu drošību, šeit runa par vidas problēmām, tāpat arī mēs šeit runājam par patērētāju tiesībām. Un ko sakāt jūs? Jūs sakāt, lai viss iet uz priekšu, mēs vienkārši paskatīsimies, kas notiek. Tātad jūs vēlaties, lai mēs rīkotos tāpat kā dīzeļgeitas gadījumā, Mēs gaidīsim, lai kāda cita valsts mums norāda, ka kaut kas ar automašīnu ir izdarīts, vai tiešām mēs to gaidām? Tātad mēs uzskatām, ka šis ziņojums ir jāuzskata par prioritāti. Jūs nevarat mūsu komitējai teikt, ka mēs eh, priecājamies, ka šī krāpšana tagad tiks uzskatīta par um, pārkāpumu, bet tās ir dalību valstis, kas to darīs. Tāpat arī jūs minēt, ka direktīva sāks uh, darboties no māja, taču mums nav pilnīgi nekādas precīzas informācijas, kas tieši notiks, un uh, parasti, ja runa par šādiem jautājumiem, tad komisija izvirza vienu prioritāti, tad jums tas arī būtu jādara. Uzskatu, ka eh, komisijai vispār nav nekādu ambīciju. Uh, domāju, ka Ertūga kunga ziņojums ir eh, jāuzskata par prioritāti, jo gal galā tas skar dažādas jomas. Te ir runa par mūsu pilsoņiem, un viņi ļoti labi saprot, eh, kas ar to ir domāts. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas konkrētas lietas, konkrēts plāns. Došu vārdu vēlreiz eh, DJ Grau pārstāvim, lai paskatītos, vai šeit parādīsies jauni elementi. Un pēc tam uh, došu vārdu arī Ertu kungam secinājumiem. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pievērsties tehniskajiem pasākumiem, kas arī bija daļa no ziņojuma. Man ir prieks paziņot, ka Eiropas komisijā mēs jau kaut ko esam paveikuši. Tas ir iekļauts uh, uh mūsu ziņojumā. Uh, Uh, 1151 no 2017. gada, un tas ir uh, spēkā jau no jūlija. Šajā priekšlikumā ir iekļautas prasības ražotājiem uh, paredzēt automātisku audometra lasījumus, lai novērstu jebkādas krāpniecības iespējas. Un šīs metodas pēc tam apstiprina uh, tipa apstiprinājuma iestāde, tad ir paredzēta šajā sistēmā loma gan ražotājiem, gan tipa apstiprinājuma iestādēm. Mēs pieņemam zināšanā jūsu pirmo lūgumu uzraudzīt regulas piemērošanu, to arī darīsim. Mums ir sagaidāms sanāksme 8. februārī, kurā mēs um, runāsim par tipa apstiprinājuma iestādēm un uh, Eh, skatīsimies, kā ir piemērota regula, ko nepieciešams grozīt. Bet uh, tur darbs nebeigsies. Uh, šogad mēs plānojam ieviest degvielas patēriņa mm, mērītājus, un uh, tie tiks nolasīti regulāri, un uh, šis ir papildu informācijas pasākums. Tajā pašā laikā mēs arī strādājam pie kiberdrošības pasākumiem ar uh, ANO režīmu ar citām valstīm, piemēram, ASV, Japānu un citām. Un ceram, ka uh, pavisam drīz varēsim sagatavot kādas vadlīnijas. Un pēdējā lieta, ko gribēju piebilst. Uh, jūsu rekomendācija otrajā daļā, kur ir lūgti gan uh, programmatūras uh, risinājumi, gan arī tehniski risinājumi, uh, Mēs sazināsimies ar mūsu pētniecības struktūru un ceram, ka kādā vēlākā brīdī mēs sagatavosim ziņojums arī par to. Lielas paldies! Te tagad viena minūte Vimam Vanderkampām, ja tūkungs piekrīt, un pēc tam jūs varēsiet runāt divas, trīs minūtes. Vīms Vanderkamps. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs zināt, ka man patīk visi Eiropas komisijas pārstāvi, bet es piekrītu jums, priekšsēdētāji, ka komisijas atbilde uz jautājumu nav apmierinoša. Esam jau gadiem strādājuši pie šī jautājuma. Eiropas komisija sagatavo noteikumus visdažādākajās jomās, bet šajā konkrētajā jautājumā, kas pavisam tieši skar pilsoņus, komisija ir tik izvērīga mums ir. Viņi saka, ka viņi iedrošinās dalībvalsts kaut ko darīt. Tas ir mazākais, vājākais iespējamais risinājums, ar to, kurš vienkārši nepietiek. Un gribu atgādināt, ka mēs runājam par lietotām aušama, automašīnām, nevis tipu apstiprinājuma automašīnām. Tieši lietotās automašīnas ir tās. Uh, kuras visbiežāk ir iesaistītas šajā krāpniecībā. Mēs atbalstām Ertuga kunga ziņojumu, un mums ir jāturpina uzstāt uz to, lai problēma tiktu risināta. Mums ir uh, atbildība mūsu vēlētāju priekšā. Varam jau runāt par Putinu, par Brexitu, par ko vēlaties, bet tieši praktiskas lietas, kā krāpniecības radometriem novēršana, ir tas, kas ir vissvarīgāk. Es piekrītu jums, Vandekampa kungs, Ertuga kungs, divas minūtes jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai, paldies kolēģiem. Pirms pievēršos komisijas teiktajiem, varētu gribēt vēl ko teikt par smagajām automašīnām, ko pieminēja priekšsēdētājiem. Es runāju ar ekspertiem, viņi uzskata, ka ar smagajām automašīnām šī krāpniecība nav tik iespējama kā ar personāla automašīnu, personīgajām automašīnām, jo smagajās automašīnās ir uh, citādākā veidā iebūvēts uh, odometrs. Um, uh, tātad aut, tehniski tas ir iestrādāts citādāk, un ekspertu viedoklis ir tāds, ka šāda veida krāpniecība nav iespējama. Un tagad uh, pievēršos Eiropas komisijas teiktiem. Es ļoti rūpīgi sakoju tam, ko teica komisija. Uh, un mums ir bijušas uh, daudz sarunas pēdējā pusgadā ar dažādiem ģenerāldirektorātiem, bet uh, nevar atbrīvoties no sajūtas, ka kaut kāda iemesla dēļ šī komisija ir uh, pavisam atturīga, ja viņiem uh, ir jārīkojas atsevišķos jautājumos, kas tiešā veidā var skart uh, uh, pilsoņus, dalību valstis. Un, un tas nozīmē, ka pilsoņiem pamatoti var rasties iespējas, ka Eiropas Savienība um, nepanāk progresu kaut kādos jautājumos. Kāds ir gūtais labums šeit? lai klienti un pilsoņi, lai viņiem būtu skaidrība par to, ka jau tie cilvēki Briselē izlēm, ko viņi dara, ja pus otra gada garumā mēs nevaram skaidri pateikt, ka jā, šie ir ļaunprātīgi izmantošana, šīs ir manipulācijas, šie ir uh, izdarītie zaudējumi, un tas ir tas, ko esam paveikuši, lai to labotu. Bet uh, uh, šī komisijas atturība ir novedusi pie tā, ka mums vairs nav nekādu argumentu, kas ļautu mums aizsar, aizstāvēt Eiropas Savienību. Es dzirdēju argumentus. Jā, mums ir uh, priekšlikumi no 14. gada, pagājušā gada gadā pieņemtais regulējums, bet kas attiecas uz tipu apstiprinājumu. Pašlaik tas ir saistīts ar pieļauju, jā, laišanu tirgu, tad atļauju laist tirgu, bet problēma, par ko runājam mūsu gadījumā, ir tas, kas notiek pēc tam, kad automašīna jau ir nonākusi tirgu. Mm. Tad mēs runājam par uh, laika posmu četru gadu garumā, kad nevar tik būt veiktas nekādas manipulācijas. Bet tad ar to ir saistīta tipa apstiprināšana, bet mēs runājam par uh, to, kas notiek pēc tam. Un mums ir jārunā, jādomā par to, vai problēmu varam risināt. Manuprāt, ir kļuvis skaidrs, ka Eiropas parlamentā pastāvā plaša vienprātība par to, ka mums ir jāizmanto izdevība uh, problēmu novērst un risināt. Paldies Hertoga kungam. Krēmer kungs, viena minūte jums. Jā, mūs uzrunāja izaugsmes un transporta ģenerāldirektorāta pārstāvi, bet kādēļ ar mums nerunā cilvēki no patērētāja aizsardzības jomas, jo patērētie ir tie, kas tiek apkrāpti, un kādēļ viņi nav runājuši vai uh, Um, šai komisijas daļai ir cits viedoklis. Paldies, Krāmera kungs. Jebkurā gadījumā grozījums var iesniegt līdz 7. februārim, un varu pateikt, ka uh, mēs atbalstosim šo ziņojumu. Tas izies cauri parlamentam, un uh, Ir skaidrs, ka tagad ir nepieciešama aktīva rīcība no komisijas. Mēs nevaram turpināt tīki sēdēt, kamēr turpinās krāpniecība milzīgā apjomā. Tas rada milzīgus zaudējumus, apdraud patērētāju tiesības. Un kad patērētāji vēršas pie mums, viņiem ir pamatots iemesls dot jautājumu, kāda uh, ir jāgana Eiropas Savienības, ja jūs nespējat aizsargāt mūsu tiesības. Ertu kungs, jūs varat uh, paļauties uz mūsu atbalstu. Mums jāizdara spiediens uz komisiju, lai viņi rīkotos un panāktu progresu. Mēs nevaram uh, pieļaut, ka nākotnē šī krāpniecība turpinās. Un Mēs nevaram pieļaut, ka šeit atkārtosies dīzeļkaita. Uh, kolēģi, tagad būs neliela pauze, desmit minūtes, un pēc tam mēs uh, uzņemsim mūsu vidū Bulgārijas prezidentūras pārstāvjus.

Godāmie kolēģi, sāksim darbu. Un mums ir ārkārtīgi liels eh, gods sveikt mūsu komitejas sanāksmē eh, Bulgārijas eh, prezidentūras pārstāvjus, Bulgārijas transporta un infrastruktūras ministru Moskovskī kungu. Viņš mūs iepazīstinās ar Bulgārijas prezidentūras prioritātēm. Ārkārtīgi liels prieks jūs sveikt mūsu vidū. Bulgārija ir kļūsi par prezidējušo valsti, sākot ar 1. janvāri, tai ir ļoti daudz ambīciju attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni, kas pašlaik atrodas sarešķītā periodā. Bet Mēs eh, ļoti labprāt un ar entuziasmu uzklausīsim jūsu viedokļus. Jūs esat eh, savā prezidentūrā iekļāvuši vairākas prioritātes, kas ir ārkārtīgi būtiskas transporta un turisma komitejai. Es eh, vēlu daudz veiksmes Bulgārijai, veicot prezidējošās valsts pienākumus. Ministra kungs, sirsnīgs veicījus mūsu vidū. Labprāt, eh, jūs uzņemsim arī citkārt, kad vien jums radīsies tāda vēlēšanās. Došu jums uzreiz vārdu, lai jūs mūs iepazīstinātu ar savu ceļu kārtī tuvākajiem sešiem mēnešiem. Dod jums vārdu apmēram uz 20 minūtēm, un pēc tam ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar komitejas deputātiem. Благодаря много. Уважаема госпожо председател, Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Šis ir ārkārtīgi emocionāls brīdis mums. Eh, Man ir ārkārtīgi liels gods eh, jūs šodien iepazīstināt ar mūsu prioritātēm transporta jomā. Šīs eh, prioritātes mēs centīsimies izpildīt tuvāko sešu mēnešu laikā. Bulgārija sev ir noteikti ļoti uh, konkrētas eh, ambīcijas. Tā vēlas piedalīties Eiropas nākotnes plānošanā. Mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir mūsu atbildība. Mēs arī uh, uzskatām, ka deputātiem ir jāuzņemas eh, sava atbildība, jo jūsu pieņemtie lēmumi ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu ikdienu. Mēs vēlamies eh, panākt tādus rezultātus, kas būtu realistiski, kas ļautu mums skatīties nākotnē. Mums ir jāņem vērā gan caurdzinība, gan atklātība. Tie galu galā ir Eiropas Savienības pamatprincipi. Bulgārijas prezidentūra veicinās vienprātību, konkurētspēju un kohēziju visos, visās eh, transporta politikas jomās. Tā skaitā mēs vēlamies arī padziļināt eh, sadarbību ar mērķi pietuvināt eh, Rietumbalkānu valstis Eiropas vērtībām. Своето геостратегическо разположение на Балканския полуостров Ņemot vērā savu geogrāfisko atrašanos eh, Balkānu pussalā, Bulgārija vienmēr ir spēlējusi ļoti nozīmīgu lomu, saistot Eiropu ar Āziju un nodrošinot gan personu, gan preču, gan pakalpojumu, gan kapitāla apriti. Tieši tāpēc eh, starp savienojumu transporta jomā mums Balkānos ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tie ietekmē arī visu Eiropu. Transportā nozare ir ļoti būtisks līdzeklis, lai stimulētu Eiropas ekonomiku, lai veicinātu labklājību, konkurētspēju un reģionālo kohēziju. Bulgārijas prezidentūra vēlētos dot savu ieguldījumu šī ļoti nozīmīgā sektora attīstībā, strādājot galvenokārt pie tādām iniciatīvām, kas uh, attiecas uz uh, pirmo mobilitātes paketi, uz otro mobilitātes paketi un tāpat arī uz uh, normatīviem aktiem, kas saistās ar Eiropas aviācijas stratēģiju. Mēs esam pārņēmuši prezidējušās valsts pienākumus ļoti nozīmīgā brīdī, kad tiek vestas sarunas par pirmo mobilitātes paketi. Uh, konkrēti lēmumi un darba pabeigšana pie uh, normatīvajiem aktiem pašreizējā prezidējošo valstu trijo mums ļaus nodrošināt uh, to, lai transporta politika Eiropā uh, tiktu attīstīta tālāk. Mēs uh, nodrošināsim arī piekļuvi tirgumu un profesijām. Mēģināsim turpināt arī darbu pie uh, konkrētiem normatīviem aktiem attiecībā uz šoferu norīkošanu darbā, attiecībā uz īrētām automašīnām un ceļa maksas sistēmu starp savietojamību. Mēs uzskatām, ka Eiropā vajadzētu noteikt būtiskus mērķus attiecībā uz sociālajiem aspektiem, ja runa par darbinieku norīkošanu. Uh, Pirmās mobilitātes paketes normatīviem aktiem ir jābalstās uz taisnīgiem un līdzsvarotiem lēmumiem. Šajā likumdošanā ir jāaizsargā gan šoferi, gan arī jānodrošina brīva pakāpojuma nodrošināšana. Skaidri noteikumi un efektīva kontrole ir lojāls konkurences pamatā. Tā ļauj arī labāk darboties iekšējiem tirkumu. Jauno tehnoloģiju izmantošana mums ļaus sasniegt šos mērķus. Šajā kontekstā Eiropas ceļa maksas sistēmu starpsavietojamības uzlabošana ļaus mums padarīt tirgu vēl konkurētspējīgāku. Vienas vispārējās pieejas pieņemšana šajā dosjē būs ļoti nozīmīgs solis uz priekšu. Tas ļaus mums panākt progresu sarunās, kas uh, būs arī labs pamats mūsu prezidentūrai. Intermodālā transporta attīstība ir vēl viena mums būtiska prioritāte, domājot par Eiropas transporta politiku. Bulgārijas prezidentūra jau ir sākusi darbu pie kopēju noteikumu direktīvas attiecībā uz uh, preču transportu. Šī direktīva tika pieņemta pirms 25 gadiem, un uh, tā nav vienmērīgi transponēta visās dalībvalstīs, līdz ar to tās potenciāls nav pilnībā izmantots. Intermodālā transporta izmantošana, pārējot uz upju transportu, dzelzceļu transportu, ļaus mums samazināt transporta negatīvo ietekmi uz vīdi, kā arī ļaus samazināt sastrēgumus uz autoceļiem. Direktīvas labāka piemērošana nāks par labu rūpniecībai, jo šādā veidā mēs varēsim izmantot um, šādu veidu transportu Eiropas Savienības iekšienē, lai nodrošinātu preču pārvadāšanu. Direktīva un tās grozījumi ļaus mums uh, nodrošināt arī uh, multimodālos savienojumus, ļaus savienot jau esošo transporta infrastruktūru un ļaus veidot arī jaunu infrastruktūru Eiropā. Eiropas multimodālais transports tiks apskatīts arī transporta ministru sanāksmē. Uh, kas notiks Sofijā 19. un 20. martā. Preču apmaiņas potenciāls starp Eiropu un Āziju, kā arī potenciālās investīcijas ļaus mums veicināt um, transporta attīstību uh, Donavas un um, Melnās jūras reģionā un ļaus iekļaut Rietumbalkānu valstis um, Trans-Eiropas transporta tīklā. Šajā kontekstā mums vajadzētu nodrošināt ciešu partnerību ar šī reģiona valstīm. Mēs varēsim nodrošināt daudz efektīvāku koordināciju un varēsim arī iegūt atbalstu, tā skaitā finansiālu atbalstu, lai varētu izveidot modernu transporta tīklu Balkānos. Šeit vajadzētu izmantot arī uh, Eiropas starpsavienojumu mehānismu, kā arī citus finanšu instrumentus, lai veicinātu sadarbību šajā reģionā. Attiecībā uz gaisa nozari mēs vēlamies noteikt par prioritāti eh, regulu, kas veicinātu konkurenci gaisa transporta jomā. Mēs vēlamies arī aizsargāt Eiropas gaisa pārvadātājus no negodīgas konkurences no trešo valstu puses. Mēs domājam, ka šī regula ļaus stiprināt konkurenci, nodrošinot daudz labāku izvēlu pilsoņiem un samazinot arī cenas ilgtermiņā. Bet neatstājot negatīvu ietekmi uz uh, dalību valstu gaisa pārvadātāju iespējām darboties Eiropas perifērijā. Ja mēs neko nedarīsim pret uh, negodīgu praksi šajā nozarē, tās ilgtermiņā varētu slikti ietekmēt um, gaisa pārvadātāju situāciju, un varētu sākt rasties monopoli vai arī dominējošā stāvokļa izmantošana, kas nenāktu par labu patērētājiem. Šo normatīvo aktu dalību valstis uzskata par ļoti pretrunīgu un sarežģītu, bet eh, jebkurš sākums ir sarežģīts. Bulgārijas prezidentūra mēģinās atrast eh, kopēju nostāju starp dalībvalstīm. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības rīcībai attiecībā uz šo regulu ir jābūt atbilstošai tās starptautiskajiem pienākumiem. Mēs veicināsim arī sarunu sākšanu ar trešajām valstīm, ņemot vērā, ka ir jānoslēdz arī divpusējie nolīgumi, kas attiecas uz gaisa transportu. Mums ir jādomā par vienlīdzīgu attieksmi, par drošību un arī par vidas aizsardzību. Bulgārijas prezidentūra strādās pie sarunām, kas jau ir uzsāktas, taču mēs apsveicam arī jebkuras jaunas institīvas šajā nozarē. Attiecībās jūras transportu Bulgārijas prezidentūra strādās pie jaunas direktīvas attiecībā uz uh, ostu intalā, instalācijām, kas ir vajadzīgas kuģu atkritumu uzglabāšanai. Šī direktīva ļaus nodrošināt tīrāku vidi jūrās, un tā ļaus samazināt arī administratīvos izdevumus uzņēmumiem. Attiecībā uz uh, direktīvu par Eiropas viens pieturas aģūru, tā tiks prezentēta 2018. gada mājā. Šis dosie ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas uh, ļaus uh, mums vienkāršot visas formalitātes attiecībā uz tirdzniecības kuģiem. Mēs esam paredzējuši sākt darbu tūlīt pēc eh, komisijas priekšlikuma. Tāpat arī mēs gaidām no eh, komisijas eh, priekšlikumu attiecībā uz minimālo apmācības līmeni jūrniekiem, tātad te ir runa par direktīvu, un tāpat arī par direktīvu attiecībā uz uh, savstarpēju atzīšanu jūras profesijās. Mēs arī vēlamies pabeigt darbu pie padomes um, rekomendācijām attiecībā uz prasībām, kas ir piemērojamas maziem kuģiem. Bulgārijas prezidentūra arī organizēs ikgadējo sanāksmi, kas ir veltīta dažādiem jūrniecības jautājumiem. Šī eh, starptautiskā, šī Eiropas eh, jūras diena notiks eh, Burgas pilsētā no 31. māja līdz 1. jūnijam. Attiecībā uz celsceļu transportu mēs strādāsim pie pašreizējā juridiskā ietvera uzlabošanas attiecībā uz dzelzceļa pasažieru tiesībām. Tas ļaus uzlabot pakāpojumu kvalitāti šajā nozarē. Tāpat arī Bulgārijas prezidentūra ir paredzējusi dažādus pasākumus attiecībā uz dzelzceļa transporta finansēšanu, attiecībā uz tā savienojamību ar gaisa transportu, kā arī attiecībā uz Eiropas jūras politiku. Transporta padome notiks 7. jūnijā Luksemburgā. Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka mēs augstu vērtējam sadarbību ar jums un jūsu atbalstu mūsu mērķu sasniegšanā. Pilsoņi no mums gaida konkrētus lēmumus par jautājumiem, uz kuriem vēl nav sniegtas atbildes. Bulgārijas prezidentūra paļaujas uz Eiropas parlamenta atbalstu, jo Eiropas parlaments ir iestāde, kas pārstāv visu Eiropas pilsoņu intereses. Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, kad uh, ir ļoti daudz dažādu pārmaiņu. Tāpēc ir pienācis īstais brīdis pierādīt, ka Eiropas Savienība ir vienota un ieklausās pilsoņu teiktajā. Mūsu šodienas lēmumu ietekmi pilsoņi pavisam tieši izjutīs jau rīt. 57% Eiropas Savienības pilsoņu tic Eiropai. Viņi uzskata, ka Eiropa ir pats labākais, kas ir noticis ar viņu valstī. Tāpēc Eiropai ir jāpaliek par labāko vietu pasaulē, kur dzīvot. Tieši tāpēc mums vajadzētu saglabāt šo uzticēšanos, ko pilsoņi mums ir dāvinājuši un to uzlabot. Mums ir jārod risinājumu viņu problēmām. Viņi vēlas taisnīgu Eiropu, viņi vēlas tādu Eiropu, kas veicinātu izaugsmi. Noslēgumā es vēlētos atkārtot um, Bulgārijas prezidentūras um, mm, lozungu, kas ir arī Bulgārijas parlamenta lozungs. Savienībā mēs kļūstam spēcīgi. Lielas paldies! Merci beaucoup, monsieur le. Lielas paldies, eh, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Jūs minējāt ļoti konkrētas lietas. Kā mēs varētu uzlabot eh, Eiropas iedzīvotāju dzīvi? Mēs visi zinām, ka neviens pilsonis nevar mm, pārvietoties bez transporta, bez uh, Um, mobilitātes. Mobilitāte un transports ir veids, kas uh, ļauj atvieglot ikdienas dzīvi, doties uz darbu, doties uz skolu, doties izklaidē, braukt iepirkties. Transports ir ikdiena. Tagad mēs uh, bieži vien pamanām, ka iedzīvotāji zaudē laiku pārvietojoties ar dažādiem transporta līdzekļiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par dažādiem izaicinājumiem. Šeit ir runa gan par vīdi, gan par klimatu, gan arī par um, transporta drošību un enerģiju. Ministra kungs, jūs, jūs mūs aicinājāt ieskatīties nākotnē, un jūs arī atkārtojāt uh, jūsu valsts devīzi. Jā, savienība mūs dara spēcīgākus. Un šeit, protams, ir jāņem vērā dažādi aspekti, kas ir iekļauti arī mobilitātes pakotnē. Jūs eh, minējāt arī, ka mums vajadzētu būt konstruktīviem mūsu diskusijās un ka mums vajadzētu panākt progresu dažādos jautājumos. Jūs arī norādījāt, ka ir vajadzīga vienprātība, jo šī nozare ir uh, ļoti būtiska arī ekonomiskajai attīstībai, un es šeit domāju arī par darba vietām. Ministra kungs, jūs varat paļauties uz eh, transporta komiteju. Liels paldies jums par pausto apņēmību. Šodien mēs veidojam vienotu komandu, un mēs eh, kopā vēlamies panākt eh, viens un tos pašus mērķus. Tieši šādā garā es vēlētos atklāt debates. Vispirms došu vārdu koordinatoriem, pēc tam varēs izteikties arī pārējie deputāti. Pirmais - Vims Vanderkamps, viņš ir tāds partijas grupas koordinators. Lūdzu. Es tagad būšu ļoti strikta, jūs man pazīstat. Koordinatoriem ir atvēlēts trīs minūtes, un pārējie deputātei varēs runāt divas minūtes. Vīms Vanderkamps, lūdzu. Eh, Priekšsēdētāji, paldies! Eiropas Tautas partijas vārdā vēlējos silti sveikt uh, transporta infrastruktūras ministru no Bulgārijas. Ja mana informācija ir pareiza, tad šī ir pirmā reize, kad Bulgārija ir uzņēmusies uh, padomus prezidentūru. Šis ir vēsturisks notikums. Mēs visi zinām, kāda ir Eiropas Savienības vēsture. Mēs zinām, kā par saspīlētām situācijām dažādās Eiropas daļās. Un varētu teikt, ka Bulgārija ir tāds savienojošais elements starp visām valstīm un starp saspīlējuma elementiem. Es varu jums teikt, ka Eiropas pilsoņi sagaida, lai mēs nodrošinām konkrētus rezultātus. Viņi nevēlas, lai mēs tikai runājam, viņi vēlas konkrētus rezultātus. Aizvien vairāk un uzstājāgāk pilsoņi norāda, ka Eiropas Savienībā ir jāsniedz konkrēti rezultāti. Pagājuši, kad es eh, viesojos Sofijā, Tur bija transporta komitejas darba vizīte, un mēs redzējām, ka Bulgārija ir uh, transporta lielvalsts, jo īpaši sauszemes transporta jomā. Ministra kungs, kad uh, sāksiet strādāt pie mobilitātes pakotnes, uh, ir skaidrs, ka tas būs liels izaicinājums Bulgārijas prezidentūrai mēģināt panākt vienotu nostāju padomē. Jūs neko daudz neteicāt par kabatāžu vai par darbinieku nosūtīšanu, bet ir jāatzīst, ka arī tie ir lieli izaicinājumi un es vēlu jums veiksmi. Parlaments ir um, jo īpaši interesēts pirmajā mobilitātes pakotnē, ja iespējams būtu uh, strādāt arī pie otrās mobilitātes pakotnes, bet ir skaidrs, ka mēs nedrīkstam uh, aizrauties un pārcensties, jo mums ir jānonāk pie kādiem rezultātiem līdz uh, eh, 19. gada maija vēlēšanām. Jūs arī pareizi norādījāt, ka Bulgārija ir nozīmīga valsts. Um, saistībā ar Rietumu Balkāniem. Es jums pilnībā piekrītu, ka, jā, ka var, jūs varat spēlēt būtisku lomu sadarbībā ar trešajām valstīm. Mūsu vizītes laikā Bulgārijā mēs apmeklējām Burgasas ostu, mēs arī ciemojāmies uz kādas salas. Esmu aizmirsis gan tās nosaukumu, bet um, tā ir ļoti bagāta uh, uh, ūdens transporta, jūras transporta vēsture. Un es nedrīkstu aizmirst arī Donavu. Donava ir uh, ļoti svarīgs uh, savienojuma posms TNT koridorā. Mm, Donavas. Uh, Dank u wel. Merci, monsieur. Un, un, uh, Guldens izmaiņas ir ļoti svarīgs jautājums, un es gribētu zināt, kādi ir jūsu plāni šajā jomā. Paldies Vandekampa kungam. Un tagad došu vārdu Kurašev kungam. Kurumbašev kungam. Ah avec l'accent, vous avez vu, je l'ai bien fait là. Merci. Thank you very much. Very nice pronunciation. Jā, jūs pavisam jauki izrunājāt manu uzvārdu. Добре дошли в нашата комисия. Позволете ми да ви приветстваме от името на фракцията на социалистите. Лес палdies, министра kungs, eh, sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejā. Sveicu jūs eh, sociāldemokrātu grupas vārdā. Tātad šo salu sauc Svētās Anastāsijas sala, un tā ir norāde Bimam Banderkampam, un es esmu patiešām pateicīgs par to, ka tikai norganizēts šis brauciens uz Bulgāriju pagājušā gada septembrī. Vakar ar lielu pārsteigumu es uzzināju, ka Tautas partijas grupā neatbalsta transporta koridoru izveidi Rietumbalkānos. Eh, jūs arī pārstāvat tāds partijas grupu Bulgārijā. Es eh, gribētu zināt, vai jūs eh, rīkosieties attiecībā uz transporta attīstīšanu šajā reģionā. Es saprotu, ka tā ir mūsu valdības viena no prioritātēm. Tāpat arī domāju, ka transporta jomā tas būtu ļoti būtisks akcents. Nogaidot eh, rezultātus attiecībā uz iestāšanās sarunām ar šīm valstīm, mēs varētu jau sākt attīstīt eh, transporta iespējas, jo tas ļautu mums veicināt gan ekonomisko, gan kultūras apmaiņu ar šīm valstīm. Varbūt jūs varētu mums dot konkrētus piemērus, kā jūs eh, vēlties uzlabot savienojumu starp Adrijas un Melno jūru. Tāpat arī Darbs, kas attiecas uz uh, darbinieku uh, norīkošanu, uz uh, šo direktīvu, noteikti būs ļoti sarežģīts. Es šeit rādzu, ka um, atšķirības starp dalībvalstu viedokļiem ir ļoti lielas. Tas, protams, darbu pie šīs direktīvas padarīs ļoti sarežģītu šeit Eiropas parlamentā. Es eh, ceru, ka jūs mēģināsiet eh, līdz, līdzsvarot intereses starp eh, dažādām dalībvalstīm. Tāpat arī es ceru, ka jums izdosies panākt vienprātību. Vanderkāpa kungs. Viņš jau pieminēja Melnās jūras reģionu. Varbūt jūs varētu minēt konkrētus pasākumus, kas eh, tiks veikti, lai attīstītu transporta nozare šajā reģionā. Tāpat arī gribētu dzirdēt par sadarbību ar tādām valstīm kā Armēnija un Gruzija, um, kas notiks ar eh, Turciju, Irānu un Tuvajiem austrumiem. Dunavskata iniciatīva. Tāpat arī esmu dzirdējis, ka citus eh, kolēģus interesē uh, iniciatīvas attiecībā uz Donavu. Те по-конкретен с инициативи в областта на Дунавската стратегия. Благодаря ви. Jo īpaši man interesē drenāža un Donavas baseina stratēģija. Tagad vārds Robertam Zīlem. Un um, esat uh, laipni uh, redzēt šī transporta komitejā ministra kungs. Uh, un novēlu gan jums, transporta padomē, gan arī kopumā Bulgārijas prezidentūrai sekmes šajā pirmajā prezidentūrā. Un es domāju, ka tas ir sasniedzams vēl jau vairāk, ka viesojoties vienā citā gan braucienā, tas ir novembrī bija prezidenta konference Sofijā, uh, kurā mēs tikāmies arī ar valdības eh, locekļiem, cits starpā parlamentāriešiem, tad man iepriecināja tas, ka Bulgārijas opozīcija pašreizējai valdībai teica, ka ir eh, faktiski sešu mēnešu pamieres politiskā ziņā, lai varētu prezidentūra būt veiksmīga, un tas, manuprāt, ir labas, eh, labas saknes, kā valstīs tiešām panākt rezultātu. Bet par uh, transporta jomā e, esošiem eh, jautājumiem, protams, jautājums par mobilitātes pakotni, pamatā par pirmo pakotni daļu, un uh, zinot, cik grūti jums būs uh, sasniegt šo general approach šajā jautājumā, bet tas, manuprāt, ir sasniedzams, un jūs to arī apliecinājāt. Tad es jums gribētu jautāt, cik tālu jūs redzat iespēju padarīt tiešām vienotāku tirgu kravas pārvadājumos uz ceļiem Eiropā, jo mazliet pretrunīgas ir situācija, ka uh, joprojām pastāv jēdziens kabotāža, kas īstenībā vienotā tirgu ir, ir tāds svešķermenis no teorijas viedokļa, un tā pašā laikā ir liels spiediens nosūtīto strādnieku piemērošanu attiecībā uz kravas transporta vadītājiem, piemērot no pirmās dienas. Tātad īstenībā jau tas nozīmē, ka faktiski eh, nevajag, eh, manuprāt, veikt ļoti lielas eh, administratīvās izmaksas, lai kontrolētu šo kabatāžu, ja jau visi tālbraucēji šoferi saņem vienotu algu, kā minimālu algu tajā konkrētā valstī. Vai pat arī varbūt tās vēl citu pieeju uz minimālu algu. Otrs jautājums ir par otro pakotnē. Man, man, man, man ir tas gods vadīt šeit parlamentā uh, Uh, starptautisko pārvadājumu piekļuves um, mm, uh, autobusu satiksmē šo, šo regulas uh, grozījumus, ko, ko ir iesniegusi komisija, tā skaitā arī padomēji. Es saprotu, ka padome ir bijusi pirmā saruna dalību valstu vidū, un, un, un diezgan pozitīva viņa nav virzījusies. Vai jūs redzat savas prezidentūras laikā paiet uz vismaz vēl vienu sarunu, uh, kaut vai neformālā līmenī un saprast, cik tālu mēs varētu šajā autobusu satiksmē pavirzīties uz vienotu tirgu. Un trešais pavisam īsi. Maijā mēs sagaidām, ka Eiropas komisija nāks ar daudzgadu, septiņu gadu finanšu ietvaru. Jums padomas sēde, kā es saprotu, ir jūnijā transporta padomas, bet ir ļoti svarīgi, kāda būs prezidentūras reakcija uz komisijas priekšlikumu attiecībā uz transporta infrastruktūras pieejamību resursu ziņā. Uh, tātad CEFU programmā un arī visās pārējās, kas ietekmē TNT, TNT e, projekts un arī mm, e, šos te vispārējais nozīmes e, transporta tīklu projekts. Paldies! Merci beaucoup, monsieur Robert Zile. La parole est... Lielas paldies Robertam Zīlēm. Tagad došu vārdu Teličkas kungām. Uh, paldies, uh, ministra kungs, uh, sirsnīgs sveic jūs. Arī es novēlu jums visu to labāko, veiksmu un panākumus. Jums ir tā priekšrocība, bet arī jums izaicinājums, eh, sakot, eh, Igaunijas prezidentūras pārādās, kas gan parlamentā, gan eh, komisijā tiek uztvērta kā ļoti sekmīga prezidentūra. Un es ceru, ka jums būs tādi paši panākumi, kā Igaunijam, kā mums visvairākā. Bet, nu, dažas piezīmes, un es atvainojos, ka man uzreiz pēc tam nācies atstāt šo. Uh, zāli, man nāksies eh, doties uz eh, citu sanāksmi, bet mani kolēģi piefiksēs jūsu atbildes. Sākšu ar vieniem no jautājumiem, ko es pieminēju, kas nav, varbūt nav tas eh, svarīgākais, bet tomēr infrastruktūras finansējums. Un mm, tas var būt interesants pienesums Eiropas debatēs, jo sevišķi, ja jums varbūt tādas, tā teikt, ambīcijas izanalizēt un izvērtēt, arī mūsu finanšu instrumentu ietekmi, un nu, tā izdarīt noteiktus secinājumus, ko te šeit varētu uzlabot. Otkārt, jūs runājāt par eh, konkurenci aviācijas transporta jomām. Šeit, protams, darbs vēl tikai sācies. Jūs pieminējāt eh, tādu loģisku mm, komentāru, proti, vajadzētu censties izvairīties no tā, ka varētu, teiksim, nozēra rasties kādu monopoli. Mums vajadzētu izvairīties no tā, ka rodas negodīga konkurence, nu, pilnīgi noteikti, nu, tā jāizvairās, jūs to īsti pieminējāt, runāt par protekcionismu, bet uh, varbūt jūs varētu šo jautājumu apstrīd no arī no citas skatu punkta. Es viens no referentiem, mm, tātad uh, šajā jomā, lai mēs būtu konkurētspējīgi, nav runa tikai par protekcionismu, ir runa arī par citiem faktoriem, kas mūs padara konkurētspējīgākus. Tāpat jautājums ir par biznesa modeli. Tā kā nevajadzētu visu uh, mest pār vienu kārti. Es saprotu, ka šajā komitē, Trānu komitē, jūs nevarat detalizēt, izskatīt visus jautājumus, kas figurē jūsu prezentācijā, un es arī neapšaubu, nu, man nav jautājumu, teiksim, par šīm, varbūt, detaļām, jo mums būs gana laika tuvākajā nākotnē ar jūs kolēģiem to visu vēl pārunāt, bet, teikot tā, jautājums, tātad, um, kāds ir mērķis, ko Bulgārijas prezidentūra vēlas sasniegt? Tā? mobilitātes, eh, pirmās mobilitātes pakotnes, arī otrās pakotnes eh, jomā un eventuāli arī aviācijas jomā. Es domāju, ka mums tas ir vairāk mazāk skaidrs, bet būtu labi, ja mēs eh, dzirdētu skaidru un gaišu atbildi arī no jūsu puses. Un par mobilitātes pakotni runājot, es domāju, ka svarīgākais mērķis mums ir nodrošināt funkcionējošu vienotu, tātad nefragmentētu iekšējo tirgu bez negodīgas konkurences. Protams, es nesagaidu nekādus brīnumus, Un tomēr mēs vēlamies panākt nopietnu progresu. Un tieši tā mēs jūs tad arī vērtēsim beigās. Tad, tad mums ir nepieciešams eh, um, panākt progresu jūsu prezidentūras laikā, nu, varbūt tā jūs tī politiskā loma, tad kopā jūs kolēģiem nodrošināt to, ka pirms eh, mēs eh, tātad ķermies pie darba šeit, tad dalībvalstīm būtu jāturās no ieprasējiem pasākumiem. Un lai šie pasākumi nenoimlē šo, pas šo pasākumu kopumā jo tādējā tirgus eh, tiks eh, aizvien vairāk fragmentēts, sašķelts un darbs būs grūtāks. Un vispēc jau par Brexit jautājumu runājot. Mēs zinām, ka šis darbs vēl turpinās dažādās struktūrās, bet nedomāju, ka šeit būtu kaut viens, kurš apšaubītu to, ka, ja mēs nepanāksim tādu visaptrošu pārējais eh, periodu tuvākajā laikā, tad mums būs jāsaskars ar ārkārtīgi negatīvu ietekmi ne tikai uz uzņēmēju darbību, uz uzņēmumiem bet arī, teiksim, saslēguma jomā, sadarbspējas jomā. Lūk, un varbūt jūs arī to varētu pakomentēt. Tagad laika vairs man nav, bet katrā ziņā novēlu jums visu to labāko. Sadarbosimies, cik spēsim, un atvainojos vēlreiz, ka man jāatstāja šī telpa, bet, nu, sakosim, un līdz visam Krāmer kungs tālāk vārds jums, ministra kungs. Arī zaļās frakcijas, zaļ, tad zaļo frakcijas vārdā visu to labāko vēl jums, jūs pirmajā prezidentūrā padomē, ko, ko Bulgārija tagad ir uzsākusi, un cik neiespējams nu atbalstīsim jūs. Un tāds pamatjautājums, eh, tad, protams, ir nu, uzlabot transporta jomu, izvairīties no negodīgas konkurences, ko jūs pieminējāt. Tāpat arī uh, eh, uh, eh, dzelzceļomā katrai lokomotīvai tiks uzskaitīta kilometrāža. Tāpat arī uz, uz ceļiem uz eh, mūsu ceļiem, tātad ir šis nodoklis, tad simtprocentīgi um, ceļojumā, viens procents uh, eh, ceļojumā. Nu, tā nav pareizi, jo kamēr tas tā ir, jo uz ceļu taču ir vidē nedraucīgāku, bet tomēr finansiāli un politiski uz ceļiem pārvietoties ir izdevīgāk nekā uz dzelzceļu, un tas ir lielāks sloks. Lūk, tāpēc man ir jautājums, nu, ko jūs prasāties darīt šajā jomā. Un jūs minējāt arī um, kuģus, tātad. Uh, ūdens transportu nekādas jaunas tehnoloģijas šeit nav nepieciešams. Nu, eh, mēs zinām, ka mm, kuģos bieži izmanto mazutu, un um, tie vairāk piesārņo vidi, simtreiz vairāk nekā, nekā teiksim, um, eh, dīzeļu degvielas automašīnas, kurām arī slikta slava Eiropā. Un kamēr tas tiek akceptēts, man jautājums, nu, ko jūs darat, krasāties darīt šai sakarā, varbūt uh, jūs varētu panākt, ka um, šajā jomā ir vismaz arī godīga konkurence. Un Danavā, mēs zinām, ka sliktas situācijas sekojas līdz tam, tur, tur ļoti um, bieži kuģo, tātad liela kuģi, vairāk nekā pat pirms trims gadiem, teiksim, un arī Bulgārijai tas ir ārkārtīgi svarīgi, protams, šis uh, kuģi transports. Un trešais, ko es vēlos pieminēt, ir pasažieru tiesības. Nu, mēs redzējām, kas notiek ar uh, tātad um, cietušajiem cilvēkiem, kas. Uh, ir reģistrējuši sev vietas, bet uh, eh, zaudējuši šīs vietas un, un, un eh, netiek tālāk un tā, un tā joprojām. Jautājums, vai mums nevajadzētu uzliekt uh, apdrošināšanas uh, pienākumu pārvadātājiem, lai tālāk par, par cietušajiem nekļūtu uh, pasažieri, bet uh, lai attiecīgi apdrošinātāji to, to maksātu, lai būtu kaut kāda rezerve. Nedrīkst būt tā, ka allaž šis sloks tiek praktiski tiek pārlīst tikai uz klientiem, tad uz pasažieriem, kuriem par to visu jāmaksā. Un vēl jaunie tilti pār Donavu. Tātad tas ir viens labs piemērs Eiropai. Es ceru, ka citam sekos. Tātad, tiek, tātad ir sauszemes ceļš, tā, tālāk arī dzelzceļa tilts. Un uh, Donam šis te ceļš sastāvā maģistrāli ārkārtīgi iecienīts un uh, 44 miljardi, tad, tad uh, turistu cienīs, bet tikai 39. Un, um, miljārdus tātad no šiem lieliem kuģiem. 5 miljoni nav nekāda problēma, bet infrastruktūrai un eh, šafariem eh, nu, naudiņas pietrūkst. Te būtu jākļūst par transeiropas tīkla daļu. Ko jūs grasāties, grasāties darīt šai starpā? Ja nav, nav runa tikai par eiro viņetes, eh, tagad vēl ceļu 6, bet arī 13. Jūs mēs esam transporta. Uh, Un infrastruktūras un turismu komiteja, tam būtu nepieciešams ko vairāk darīt, eh, ko jūs grasāties eh, darīt šai sakarā. Vidē draudzīgi transporta līdzekļi, veloceļi, tos vajadzētu atbalstīt. Merci beaucoup, monsieur. Paldies, Krāmer kungs. Ministra kungs. Nu, daudz jautājumu izskanēja. Bet, nu, mēs varētu mēģināt, es mēģināšu to sagrupēt, lai es palīdzētu. Tad, tad eh, vairāk koordinātori uzdev jautājumus par pirmo mobilitātes pakotni. Tāpat arī jums jāatbild par kabodāžu, jums ir jāatbild arī par norīkotajiem darbiniekiem. Kāda ir jūsu mērķi? Eh, kā jūs atradīsiet eh, konkrētus risinājumus visiem šiem jautājumiem? Tika runāts arī par Donavu, tika runāts par to, ko minēja Roberts Zīle par finansējumu, par budžetu, eh, transportām, tad, tad starpsavienojumi dažādi. Teličkas kungs eh, arī gāja tajā pašā virzienā. Kādā veidā jūs organizēsiet pasākumus attiecībā uz finansēšanu, kā tas konkrēti izskatīsies? Daudzie deputāti runāja arī par eh, savām ambīcijām attiecībā uz konkurenci aviācijā. Mēs zinām, ka Pašlaik šajā nozarē ir ārkārtīgi daudz negodīgas konkurences. Tik runāts arī par Brexitu. Jūs būsiet uh, tieši dalībnieki šajā otrajā sarunu posmā. Mums uh, vajadzētu saprast, kā tieši rīkoties, kādos virzienos jūs iesiet. Gribam zināt arī, uh, kāds ir jūsu viedoklis attiecībā uz Eiropas koridoriem. Un noslēgumā pieminēšu arī eh, Krāmera kunga jautājumu par eh, dzelzceļu. Tāpat arī tika runāts par otro mobilitātes pakotni un eh, par Krāmera kungām ļoti interesējošajiem jautājumiem attiecībā uz velosipēdiem. Es eh, domāju, ka visi šie jautājumi ir ļoti interesanti. Došu jums vārdu tagad uz um, kādām desmit minūtēm, lai jūs eh, varētu atbildēt, un pēc tam mēs vēl uzklausīsim citu deputātu jautājumus. Liels paldies, priekšādātāji! Es eh, vēlētos sākt ar pēdējiem jautājumiem, tātad tiem, ko uzdeva Krāmerkungs. Krāmerkungs runāja par eh, kādu tēmātu, kas ir ārkārtīgi būtisks transporta nozarē ne tikai dalībvalstīs, bet eh, visā Eiropā. Tātad eh, te ir runa par godīgu maksu transporta nozarei, un tātad te ir runa par pilnīgi uh, visiem transporta veidiem. Infrastruktūras finansēšana dalībvalstīs ir kļuvusi ārkārtīgi nelīdzsvarota. Tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par tādu politiku, kas ļautu šo līdzsvaru atjaunot. Dažās dalībvalstīs maksa, kas tiek iekasēta no ceļiem, lidostām un ostām, tiek uh, ieguldīta ne tikai infrastruktūras uh, uzturēšanā, bet um, jānorāda, ka dažās dalībvalstīs autoceļu finansēšana ir atšķirīga. Dažās valstīs ir iekļa, ie, ieviesta tā saucamā viņešu sistēma. Kravas autotransports ir viskaitīgākais ceļu infrastruktūrai, un tāpat arī tas ir mm, viens no bīstamākajiem faktoriem, ja mēs domājam par autoceļu drošību. Kravas eh, transportam tiek piemēroti zemāki nodokļi nekā citam transportam, un tas, protams, rada šo uh, ļoti lielo līdzsvara trūkumu. Tāpat arī ir jānorāda, ka šāda veida sistēma neļauj attīstīties uh, dzelzceļa, uh, jūras un gaisa transportām. Ceļu transporta izmantošana vienkārši lētāka. Domājot par eh, pasažieru un preču transportu, arī tas tiek vairāk organizēts tieši pa uh, sauszemi, pa uh, autoceļiem, nevis uh, tiek izmantots dzelzceļš vai ūdensceļi. Bulgārijas prezidentūras laikā mēs esam nolēmuši virzīt uz priekšu šīs debates. katrs transporta veids un iekasētā uh, maksa, kas ir paredzēta infrastruktūras uzturēšanai, ir uh, jāveido tā, lai tiktu panākts līdzsvars. Tātad šeit ir runa gan par vīdes aizsardzību, gan par drošības saglabāšanu, uh, un, uh, protams, ir jāņem vērā arī dažādas ārējās izmaksas. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt līdzsvaru. Ļoti daudzi transporta uzņēmumi sāks izvēlēties arī, arī citus transporta veidus, pārējot no autoceļiem, teiksim, uz jūras transportu. Ja ir runa par uh, kravas automašīnu veiktajiem maksājumiem tranzītam, tie ir pārāk zemi, ja mēs to salīdzinām ar citiem transporta veidiem. Vēlreiz atkārtošu, ka mēs strādāsim pie tā, lai atjaunotu līdzsvaru transporta nozarē. Mēs mēģināsim nodrošināt godīgu attieksmi. Pārstrādājot uh, šo maksu sistēmu. Attiecībā uz uh, alternatīvajiem transporta veidiem vai alternatīvo mobilitāti, ko varētu saukt par uh, tā saucamo maigo mobilitāti, tātad šeit es domāju velosipēdus un mm, infrastruktūras izveidi, tātad eh, velosipēdistu celiņu izbūvi. Uzskatu, ka šo politiku vajadzētu virzīt uz priekšu nacionālā līmenī. Esmu pārliecināts, ka tad, kad visiem transporta veidiem tiks piemērota godīga maksa par kaitējumu videi, velosipēdistu infrastruktūra ievērojami uzlabosies. Krāmeri kungs mums šeit deva ļoti labu piemēru, uh, rumājo, runājot par um, Donavu un par velospēdas celiņu izbūvi Rumānijā un Bulgārijā. Tagad pāriešu pie Brexit. Vēlreiz eh, citēšu mūsu premjeru. Pašlaik piedzīvojam šķiršanos ģimenē un visvairāk parasti cieši bērni. Mūsu uzdevums ir atrast tādu pieju, kas ļautu gan Lielbritānijai, gan Eiropas Savienībai saglabāt eh, pēc iespējas draudzīgākas attiecības. Attiecībā uz transporta nozari mums eh, ir jādomā par eh, vienoto gaisa telpu, Mums ir šeit jādomā gan par Spāniju, gan par Gibraltāru. Mēs mēģināsim panākt progresu šajā dosjē. Protams, daudz kas ir atkarīgs no padomes. Šis strīds vēlkas jau gadiem. Es īsti nezinu, vai šo strīdu izdosies atrisināt uh, Brexita ietvaros. Taču es vēlreiz atkārtošu, ka Gibraltārs ir galvenais šķērslis, kas mums neļauj atrisināt vienotās gaistāpas problēmu. Vēlreiz atkārtošu arī, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai saglabātu gan ekonomiskās attiecības, gan arī cita veida attiecības ar Lielbritāniju. Cik tā man ir zināms, tad eh, trīs bloki vienotajā gaisa telpā jau ir gatavi, tad, tad viens attiecas tieši uz Bulgāriju, un šeit ir runa par eh, um, gaisa satiksmes pakāpam nodrošināšanu divās valstīs, tāpat arī mēs esam šeit eh, panākuši ievērojams ietaupījums. Uzskatu, ka šī iniciatīva būs daļa arī no aviācijas pakotnes. Esmu pārliecināts, ka vienotās Eiropas debesis ļaus um, transporta operatoriem Eiropā veikt ietaupījumus. Tagad pievērsīšos uh, dzelzceļa infrastruktūrai. на търсене на финансов инженеринг, търсене. Es uh, vēlētos uh, norādīt, ka Šī infrastruktūra cieš arvien vairāk, tāpēc, ka trūkst finansējuma. Mums nav elastīga finansējuma, piemēram, šis starpsavienojuma mehānisms Eiropā un arī citi instrumenti, kurus eh, ļauj eh, apmaksāt Eiropas investīciju bankā. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu saglabāt arī kohēzijas politikas instrumentus. Mums vajadzētu būt uzmanīgiem, tērējot Eiropas nodokļu maksātāju naudu, tas ir skaidrs, taču esmu pārliecināts, ka dzelzceļa infrastruktūru vajadzētu atbalstīt ar kohēzijas politiku kamēr tā nekļūs rentablā pati par sevi. Personīgi es atbalstu kohēzijas politikas pagarināšanu. Runājot par mobilitātes pakotņu, jo īpaši par pirmo paku, Mēs esam apņēmušies uzklausīt pilnīgi visus, iesaistīties dialogā ar visiem. Pirms eh, dažiem mēnešiem es biju diezgan skeptisks, tāpēc, ka dalību valstu viedokļi bija ļoti sadrumstaloti. Taču šodien Es uzskatu, ka mums izdosies pietuvināt dalībās pozīcijas, jo īpaši ir runa par pirmo paku. Es rādzu, ka pastāv iespēja panākt saprātīgu kompromisu starp vairākām dalībvalstīm, un es arī uzskatu, ka mēs varētu satuvināt dalībvalstu viedokļus, un tas ļaut panākt ievērojumu progresu pie šīs pakas. Tagad par šoferu norīkošanas direktīvu. Protams, ka šis dosie nav vienkāršs. Mēs mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, bet Es uzskatu, ka pietuvināt dalībvalstu nostājas būs ļoti sarežģīti. Dažkārt eh, šīs nostājas ir pilnīgi pretējas. Es eh, tāpat arī esmu dialogā ar vairākiem transporta pārvadām nodrošinātājiem Eiropā, un esmu nonācis pie secinājuma, ka Viņu ieguldumi neatiecas uz politiku kā tādu, te ir runa par transportētāju organizācijām un arī eh, transportētāju arotbiedrībām dalībvalstīs, kas pauž savus iebildījumus. Tāpēc es uzskatu, ka dialogam vajadzētu notikt tieši šajā līmenī, nevis politiķu līmenī. Par koridoru attīstību par eh, transporta savienojumiem ar eh, Rietumbalkānu valstīm. Šeit ir runa par diviem koridoriem - par E8, kas nāk no Itālijas eh, caur Albāniju, Maķedoniju un Bulgāriju. Un otrs koridors, desmitais koridors, tas ir savienojams ar Serbiju. Mēs labprāt saņemtu parlamenta atbalstu šajos jautājumos. Esam pārliecināti, ka Rietumbalkānu valstīm ir tiesības iestāties Eiropas Savienībā. Pretējā gadījumā viss šis reģions kļūs pārāk riskants Eiropas Savienībai. Mēs nedrīkstam šeit runāt par kaut kādām vidējā termiņa perspektīvām. Ir uh, jābūt pilnīgi skaidram, ka uh, šīm valstīm ir jādod iespēja iestāties. Un uh, jebkurā gadījumā šeit ir runa par, teiksim, plānu tuvākajiem desmit gadiem. Transporta infrastruktūras attīstīšana uh, ir ļoti labs veids, kā nonākt pie galīgā mērķa. Tas ļaus nodrošināt daudz lielāku stabilitāti visā Eiropā. Runājot par Donavas stratēģiju, šis temats ir ļoti svarīgs. Mēs esam jau veikuši iepirkuma procedūru, kas ļaus uh, mums atrast vajadzīgo uzņēmumu Donavas drenāžas veikšanai. Taču es vēlētos norādīt, ka esam arī parakstījuši memorandu ar rumāņu kolēģiem. Šeit ir runa par diviem projektiem, kas viens otru izslēdz, un mēs īsti nesam vēl pieņēmuši lēmumu, kurš no šiem projektiem tiks atbalstīts. Tad te ir runa par hidrauliskā kompleksa izbūvi, kas ir kaut kas pilnīgi pretējs drenē, drenāžas projektam un kas arī ļauj mainīt um, upes ūdens gultni. Otrs memorāns paredz papildu tiltu infrastruktūras izbūvi. Зависимост от това кой вид проекти ще намерят инвеститор, за да бъдат... Tātad. Atkarībā no tā, kādi, profes, kādi projekti tiks eh, finansēti un kuriem projektiem tiks piešķirts vairāk investīciju, mēs arī izvēlēsimies attiecīgo rīcību. Liels paldies, eh, ministri kungs, eh, kā jūs redzat, es jums atvēlēju uh, vairāk laika, jo jautājumu bija patiešām daudz, bet, nu, diemžēl pārējiem būs mazāk laika. Eh, katram došu vienu minūti, varbūt pat pusotru minūti. Kolēģi, jums ir jābūt efektīviem un jāuzdod īsi un kodolīgi jautājumi. Sāksim ar Revidalonas kundzei. Lūdzu, vienu minūti, pusotru minūti. Paldies, eh, priekšādātāji, ministra kungs. Attiecībā uz mobilitātes pakotni es gribētu runāt par tarifiem. Vai jūs panāksiet šo vispārējo nostāju attiecībā uz Eiropu viņetēm jūsu prezidentūras laikā? Tāpat arī es gribētu zināt, ko domā Eiropas komisija um, par šo jautājumu, kā mēs varētu izvairīties no šīs eiro viņetes un kā mēs varētu uh, um, attīstīt tālāk uh, sociālos aspektus. Jūs minējāt, ka sociālajiem dialogam nu, jānotiek dalībvalsts līmenī. Uzskatu, ka mobilitātes kontekstā mums vajadzētu panākt sociālo dialogu Eiropas līmenī. Gribētu zināt, kā jūs izveidosiet šo sociālo dialogu starp dažādiem sociālajiem partneriem. Vai jūs varētu arī mums pastāstīt par kompromisu attiecībā uz piekļuvi tirgumu un piekļuvi profesijai. Ņemot vērā tiesas spriedumu attiecībā uz atpūtu kabīnē, vai jūs atbalstīsiet komisijas priekšlikumu aizliegt regulāru atpūtu kabīnē? Tāpat arī gribētu runāt par konkurenci aviācijas sektorā. Kā jūsu prezidentūra veiks darbu padomē, lai atvieglotu Eiropas Savienības darbu, vēršoties pret negodīgo konkurenci. Lielas paldies! Jūs iekļāvāties pusotrā minūtē. Turpināsim. Lukašenskas kundze, jums arī pusotra minūte. E, paldies, priekšsādātājiem. Ministra kungs. Bulgārijas prezidentūra notiek ļoti sarežģītā laikā. Mēs vedam sarunas par mobilitātes pakotni, mēs strādājam ar Brexit jautājumu. Es vēlu jums veiksmi, es ceru, ka jums izdosies noturēt līdzsvaru starp rietumiem un austrumiem, tā lai mūsu pilsoņi būtu apmierināti, lai viņi redzētu, ka mēs domājam par viņu uh, labklājību. Jūs arī pats pieminējāt, ka pastāv viedokļu atšķirība, ka pastāv zināma spriedze ap mobilitātes pakotni, un šī spriedze ir starp rietumiem un austrumiem. Mums vissvarīgākais ir uh, vienotais tirgus, bet, protams, viss jau kā vienmēr slēpjas detaļās, un es ceru, ka drīzāk tā ir tāda politiska problēma, nevis po problēma, nevis pē problēma pēc būtības. Jūs jau pieminējat vairākas jautājumas, piemēram, kabotāžu komisija ierosina, pēc, pēc piecām dienām ierosinās neierobežotu operāciju skaitu. Nu, mēs runāsim par ziņojumu, kurā referents ierosina tikai divu dienu kabotāžu. Tātad ir šī ideja par to, ka jāsamazina emisijas, kas saistītas ar kabatāžu, un ka to varētu atcelt. Kāds ir jūsu viedoklis? Ja runājam par nosūtītajiem autovadītājiem, vai nu, teikums vajadzētu attiecams viņiem jau no pirmās dienas, un kas notiek ar atpūtas laiku kabīnē? Kāds ir jūsu viedoklis par to? Lielas paldies, Lukošenskas kundzei, jūs gandrīz ievērojāt jums atvēlēto laiku. Fosteris kundzei, pusotri minūti. Well, thank you. Paldies. Priecājos redzēt Bulgārijas prezidentūras pārstāvis un arī ministru kungu. Gribēju pieminēt konkurētspējas ziņojumu. Esmu viena no ēnu referentēm. Un padomēm. Patiesībā to nebija daudz entuziasma, bet tomēr mums izdodas virzīties uz priekšu. Vienmēr ļoti grūti definēt, ko nozīmē taisnīga konkurence. Tomēr es nāku no apvienotās karalistes, kurā mums izdevās uh, apvienot saskaņošo industriju vairāk kā pirms 20 gadiem. Un arī mums izdevās nodrošināt labāku savienojamību ar reģionālajām lidostām nu, nostāja pret protekcionismu būtu ļoti negatīva, tāpat tā kā arī pret Eiropas tirgus noslēgšanu. Mums ir izdevies gūt lielu labumu no izmaksu samazinājuma, no zemo izmaksu aviolīnijām un arī no trešo valstu aviolīnijām, kas ļauj mums nodrošināt labu savienojamību ar pārējo pasauli. Nedrīkstam aizmirst, ka esam lieli gaistāpas ražotāji. Uh, ka mēs piegādājam miljardiem vērtus lidaparātus uzņēmumiem trešajās valstīs, kas, protams, sniedz mums lielu labumu un liels ieņēmums. Mums ir jāpaliek saprātīgiem. Un vēl viens komentārs tikai par Gibraltāru. Detaļās iedziļināties negribu, bet 2006. gadā tiesa piekrita, ka un apvienotā karaliste un Spānija arī piekrita, ka viņām vajadzētu izvairīties no diskriminējošas prakses Gibraltāra lidostā. Un Gibraltārs lidosta ir daļa no vienotā tirgus, un skaidrs, ka problēma pastāv. Neļaujot sevi ievilkt tagad strīdos par uh, suverēnām teritorijām, ir svarīgāki jautājumi, pie kā strādāt. Risinājumi vienmēr ir pieejami. Paldies! Paldies Fosters kundzei! Bilbao Brandikas kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Apsveicu Bulgārijas prezidentūru ar sākšanos un vēlu veiksmi. Bieži vien mazajām valstīm izdodas sanā, panākt uh, vislabākos rezultātus pēdējos pāris gados. Mana pieredze šajā parlamentā to ir pierādījusi, un es ceru, ka tāds pats arī piepildīsies jūsu prezidentūras laikam. Uh, Jau tik uzdot daudz jautājumu. Runājot par pirmo mobilitātes pakoti, tā kā esmu uh, referente uh, darbinieku nosūtīšanas galā, dažus jautājumus kolēģi jau uzdeva, bet gribēju jums jautāt. Kā jūs vērtējat pastāvošo risku dalību valstu naidīgumu pret šo priekšlikumu, vai ir iespēja, ka priekšlikums varētu kopumā izgāzties, ņemot vērā to, ka daži ziņojumi virs uz priekšu nekā citi. Un viss beigās izdosies tikai tad, ja visi ziņojumi uz priekšu virzīsies samērīgā, līdzsvarotā ātrumā. Mēs jau esam apstiprinājuši Eh, priekšlikumu, un lai gan eh, te, tehniski dalība valsts ir piekritušas direktīvai, bet praktiski tā netiek īstenota. Kādi ir mērķi, ko jūs noteiksiet eh, attiecībā uz direktīvu par kombinēto un nekombinēto transportu jūsu prezidentūras laikam? Un visbeidzot, ir regula par vienotiem standartiem autobusiem starptautiskajā tirgū. Ir jau um, izveidosies opozīcija pret to, piemēram, arī manā valstī Spānijā, jo viņuprāt tas neatbilst subsidaritātei. Paldies, Bilbao kundze, saka priekšsēdētāji, kolēģi, lūdzu iekļaujieties runāšanas laikā, citādāk nepaspēsim uzklausīt visus. Parvadēla kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, silti sveicu ministra kungu mūsu vidū. Es nāku no Rumānijas. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tagad, kad uh, Bulgārija ir uzņēmusies prezidentūru, tas ir ļoti svarīgs brīdis Eiropas Savienībai. Un ļoti uh, svarīgi, ka nu, tad jaunpienākus valsts ir uzņēmusies šo prezidentūru. Es runāju par ekonomikas potenciālu. Uh, Un jo īpaši ar dienvidu austrumu Eiropas valstīm, tad, tad es eh, gribētu uzsvērt, ka šajā reģionā ir milzīgs potenciāls. Protams, ka šis reģions ir specifisks, mums ir vajadzīga īpaša stratēģija. Tātad te ir runa par tehnisko palīdzību, ko vajadzētu papildus nodrošināt Eiropas komisijai bet vajadzētu arī eh, nodrošināt sadarbību eh, mums vajadzētu veicināt kontaktus arī eh, turisma un transporta jomā. Vai eh, prezidentūra arī par to domā? Donavas eh, izmantošana transportam. Te ir runa par vairāk nekā 500 kilometriem, ko mēs dalām starp valstīm. Šī upe ir svarīga ne tikai konkrētajām valstīm, bet visai Eiropai. Uh, Es zinu, ka, ja runa par mm, drenāžu, tad, protams, nav panākta vienošanās. Mēs eh, vēlamies eh, veikt mūsu pienākumus, vēlamies panākt šeit adekvātu risinājumu, taču šī problēma nav atrisināta jau ilgu laiku, un tas ietekmē gan preču, gan pasažieru transportu Donavas upē. Domājot par Schengenas zonu, es gribētu saņemt apstiprinājumu, ka uh, Bulgārija un Rumānija drīz varēs pievienoties Schengenas zonai. Kāpēc es uzdodu šo jautājumu transporta komitejai? Bulgārija un Rumānija piedalās vienotajā transporta tirgu Eiropā, un tāpēc šis jautājums mums ir nozīmīgs. Džambatska kungs. Jā, arī klausa. Благодаря, уважаеми, уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министр, позволите им Ministra kungs, vispirms es vēlētos jūs apsveikt. Jums būs ļoti sarešķīts uzdevums. Jūs darbosieties kā ministrs Bulgārijas prezidentūras laikā, tāpēc jums vajadzēs daudz veiksmes. Es eh, domāju, ka jūs jau pamanījāt, ka mūsu komiteja ir ļoti aktīva. Galvenokārt mēs eh, strādāsim pie šofers, šoferu eh, norīkošanas direktīvas. Šis jautājums ir atkarīgs no geogrāfijas. Dažas valstis izjūtu spriedzi, tātad Bulgārija, Rumānija, Slovākija, Igaunija. Šeit arī kabatāžas dosie būs visnotaļ sarežģīts. Te ir runa par jomu, kur mums nav Eiropas aģentūras. Mums ir uh, gaisa aģentūra, tāpat arī jūras jomā mums ir aģentūra, taču mums nav ceļu transportā aģentūras. Tāpēc es gribētu jums jautāt, ņemot vērā Brexit, ņemot vērā vēlmi samazināt izdevumus, kāds ir jūsu viedoklis par šādu aģentūru? Gribētu dzirdēt jūsu viedokli arī par mm, autonodevu ieviešanu. Debiešu kungs. Uh, Nagyon öröm volt uh, a múlt héten is hallgatni. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, sirsnīgi sveicu jūs, ministra kungs. Es ar interesi klausījos pagājušajā nedēļā plenārsēdē Bulgārijas premjerministru. Viņš runāja par paplašināšanos, kas ir Bulgārijas prezidentūras prioritāte. Viņš mums skaidroja, ka Bulgārija pievērsīsies Rietumbalkāniem. Man ir arī Serbijas pilsonība, un es pievēršu ļoti lielu uzmanību šim reģionam un uzskatu, ka tam vajadzētu tuvināties Eiropai. Mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, Uh, lai tuvinātu mūsu kultūras. Gribētu zināt, vai Bulgārijas prezidentūra ir nolēmusi turpināt uh, aktivitātes attiecībā uz transporta nozari Balkānos. Mēs zinām, ka attiecīgās valstis ir panākušas vienošanos, un uh, šāda kopiena ir tikusi izveidota. Vai jūs uh, mēģināsiet izmantot šo organizāciju, lai varētu sākt atbalstīt uh, transportu šajā reģionā. Esmu referents par leks speciālies attiecībā uz uh, darbinieku norīkošanu tautas partijas grupā. Jūs atzināt, ka šī situācija ir ļoti sarežģīta. Gribētu zināt, vai jūs esat optimists un vai jūs esat nolēmis mēģināt uh, atrast šeit vispārējo nostāju. Liels paldies, tagad vārds uh, Demontes kundzei. Grazie, eh, grazie, prezidente, innanzitutto un... Paldies, Arī no manas puses iesākumā visu to labāko Bulgārijas eh, prezidentūrai, uzsākot jūs pilnvērs. Eh, daži vārdi par, par Balkāniem. Iepriekšējā tādā plenāra sēdē pagājušā nedēļā jūsu premjeras daudz runāja par šo um, jautājumu un arī um, šī rīta Zelēnā vairāk kārt uh, tika uzdot šis jautājums. Mēs kā transporta komiteja, protams, esam interesēti TNT mērķu īstenošanā. Ten, lai, šī, lai šis tīkls pabeigtos. Tāpat arī ir nepieciešama caurskatāmība attiecībā uz infrastruktūras izdevumiem, arī ostu infrastruktūras izdevumiem. Un mums jānodrošina, lai izdevumi TNT jomā būtu adekvāti un, un uh, Balkāniem pietiekoši. Jūs pieminējāt uh, samitu Sofijā. Šis samits būs arī daļa no Berlīnas procesa. Uh, Un nu, šis parlaments, lai gan tas ir eh, spēlējis svarīgu lomu Eiropas eh, savienības paplašināšanā, šajā fāzē līdz šim nav bijis aktīvi iesaistīts. Tādēļ man jautājums, vai jūs atbalstīsiet to, ka parlaments var, varētu aktīvāk piedalīties Sofijas un Berlīnas eh, procesos un samitā? Nu, kā kolēģi vaicāja, kā jūs grasāties, tad, teicīgi, paust atbalstu transporta komiteja. Kona kungs, eh, pusotra minūte arī jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Paldies, eh, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Sarsnīgs veicu jūs šajā komitejā. Nu, un jums uzdevums nav tas vieglākais, jūs pārziņā ir arī turisms. Un Bulgārija ir tāda iemīļota turisma Um, zeme, ne tikai jūsu zelta piekraste un, un uh, citas manās jūras, uh, tātad pludmales un, un kurorti, um, bet uh, tāpat arī um, kalni un tā tālāk. Un, un runājot par ekoloģiju un ekonomiku, kā tas sajiet kopā, nu, tas alaši ir sarežģīts jautājums. Ir tāds, tāds priecas, zinām, un, un jūsu, no jūsu premjera uh, dzirdējušās tāds piemērs, bet, uh, nu, mums ir uh, jādomā par projektiem, kas uh, mums nes uh, CO2 bilanci un, un, un eko bilanci un tā tālāk. Kas attiec uz uh, autojumu, ceļu transportu, kas attiec uz nodabām, uz telemātiku un tā tālāk. Un tas nav pietiekami attīstīts joprojām. Mēs redzam tikai tātad, nu, tātad pirmos tātad virsrakstus, bet kā jūs varētu atrisināt šādus uh, konfliktus vismaz infrastruktūras jomā? Paldies! Paldies, Kūna kungs! Aizsandars kundze, pusotra minūte lūdzu. Jā, paldies, um, priekšstādātāji. Paldies arī jums, ministra kungs, par uh, uzrunu, par uh, to, ka atradāt laiku, lai apmeklētu mūs. Jāsaka, ka mēs neesam neko lielu progresu panākuši darbā pie um, nākamā budžetu satvara. Mēs redzam, ka apārsni 2020 būs vairāk naudas, aizsardzībā būs vairāk naudas. Uh, tas, protams, no vienas puses labi, no otras puses mums izraisa bāžas, ka, teiks, uh, atņemta naudiņa cefa iniciatīvai. Vai, um, vai katrā ziņā, ka cefa līdzakļu apjoms nākamajā finanšu periodā nepieaugs. Ko jūs grasāties darīt šajā sakarā? Par ceļu transportu pakotnē nebūtu slikti, ja jūs kaut kādā veidā mēģinātu uzsvērt savus prezidentūras laikā tādus antidiskriminācijas pasākumus un pretdiskriminācijas pasākumus. Problēmas, ar ko šeit saskaramies eh, lielā mērā, saistās ar to, ka smagās automašīnas tiek vainotas par visām iespējamām nelaimēm un tām uzliek eh, dažādas nodevas un izmaksas. Bet bieži vien šie pasākumi tādi mm, pēc būtības diskriminējoši. Mm, bieži vien uh, smago automašīnu vadītāji nākas uh, stāvēt garās rindās, lai nokārtotu formalitātes. Un, um, tāpat arī tas, kā automašīnas tiek piekrauts, bieži vien problemātiski. Aģentūras uh, ideja šeit ir svarīga. Es domāju, ka vajadzētu aizstāt uh, uh, nacionālās iestādes. Skatos tagad uz ministru, mēģiniet būt tāds kodolīgs un atbildēt uz šiem svarīgiem jautājumiem. Vispirms eh, jautājums par eh, eiro viņietī par autoceļu eh, maksu. Tad, tad kāda būs šī eiro viņietis nākotne, vai mēs tam paredzam kaut kādu tālāku ceļu? Jums vajadzētu vēlreiz atgriezties arī pie pirmās mobilitātes pakotnes, pie sociālajiem aspektiem. Mēs gribētu zināt, kā jūs stiprināsiet sociālo dialogu ar dažādiem partneriem. Šeit bija arī pavisam precīzi un konkrēti jautājumi Varbūt jūs varētu ļaut uh, laiku ministram atbildēt, varbūt uh, nenorādiet viņam, kā viņam atbildēt, vienkārši dodiet viņam vārdu. Aila Sanders kundzei, mans mērķis ir palīdzēt ministram. Jums bija iespēja uzdot maksimums trīs jautājumus. Es mēģinu šos jautājumus uh, sagrupēt. Šeit nav runa par to, kas viņam norādītu, kā atbildēt. Tātad šeit runa bija arī par aizliekumu atpūsties kabīnē. Tieši tādu pašu jautājumu uzdev arī Bilbao kundze. Tāpēc es mēģinu šos jautājumus vienkārši sagrupēt. Tātad jautājums par atpūtu kabīnē. Tika uzdots jautājums arī par kombinēto transportu. La question de la réforme des autocars Tāpat arī tika runāts par um, autobusiem. Ļoti daudz tika runāts arī par Balkāniem. Mēs uh, gribam zināt, vai un kādā veidā jūs atbalstīsiet uh, Balkānu transporta kopienu. Džambātska kungs, jūs arī uh, atkārtojot jautājumu, ko uzdeva arī Ajels Sanders kundze, vai jūs esat pār vai pret autoceļu aģentūru, jo citās nozarēs mums ir jau šādas aģentūras. Un tāpat arī ir jautājums par to, kā atbalstīt budžetu. Atbildes eh, tagad sniegs ministrs. Le ministre va avoir plus de 15 minutes, Madame Ayala Sender. Donc on se calme, ça va. Ayala Senderas kundze lūdzu nomierinieties, ministram tiek atvēlētas 15 uh, minūtes. Es uh, mēģināšu atbildēt uz uh, visiem jautājumiem. Arī mans kolēģis šeit mēģināja sagrupēt jautājumus. Mēs atbalstām īpašas aģentūras izveidi, kas būtu atbildīga par noteikumu izstrādī autoceļu nozarei. Mēs lēšam, ka vienotas tarifu sistēmas ieviešana autoceļiem visai Eiropas Savienībai būtu pozitīvs ieguldījums nākotnē. Šādai sistēmai būtu milzīga pievienotā vērtība transporta nozarē, bet mums tas būtu jādara, nodrošinot eh, līdzsvaru starp visiem transporta veidiem. Tagad pāriešu pie konkrētiem jautājumiem. Jautājums par eiro vīnieti. Mēs atbalstām šīs uh, likumdošanas institīvas mērķus. Mēs uzskatām, ka ir jāievēro principi uh, piesāņotājs maksā un lietotājs maksā. Šo sistēmu vajadzētu veidot, veidot tā, lai tā nāktu par labu patērētājiem un lietotājiem. Tāpat arī mēs uzskatām, ka vajadzētu panākt labāku progresu pie šī dosjē. Mūsu mērķis ir izveidot labu pamatu sarunām, trialogu ietveros. Mūsu galvenais mērķis ir rast tādu risinājumu, kas nāktu par labu visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. attiecībā uz um, šoferiem. Mēs ļoti labi zinām, uh, ko no mums sagaida. Mūsu mērķis ir nodrošināt funkcionējošu, ilgtspējīgu transporta vīdiju. Mēs vēlamies balstīties uz uh, līdzsvarotiem un taisnīgiem lēmumiem, kas uh, veicinātu labākus darba apstākļus šoferiem vienlaicīgi uh, neietekmējot uzņēmēju ekonomisko situāciju. Mums vajadzētu arī balstīties uz efektīvu kontrols sistēmu. Runājot par kabotāžu, Kabatāžas operācijas ir neatņemama starptautiskā ceļu transporta daļa. Mēs vēlamies izvairīties arī no tukšu transporta līdzekļu izmantošanas. Tas, protams, tiek darīts, lai aizsargātu vidi. Mēs vēlamies arī vērsties pret neregulizētu kabatāžas praksi. Mēs uzskatām, ka ir jānodrošina labs līdzsvars, ieviešot efektīvu kontroli. Mēs uzskatām, ka šādu kontroli varētu panākt, uzlabojot dažādus tehnoloģiskos aspektus, kas attiecas uz inteliģentajiem tahogrāfiem. Šeit, protams, vēl ir iespējamas debates. Mūsu mērķi attiecībā uz šo konkrēto dosie ir veicināt gan sociālos, gan arī ekonomiskos aspektus. Tos vajadzētu apspriest paralēli. Mēs vēlamies vispirms atrisināt visus mm, nestrīdīgos jautājumus, lai pēc tam pievērstos problemātiskajiem jautājumiem. Tāpat arī mums ir jāizveido efektīvi noteikumi, lai mēs varētu cīnīties pret eh, paskastīšu firmām. Tās uzlabos sadarbību starp dalību valstīm, kura pārkāpums ir noticis un no kurienes nāk pārkāpējs. Saistības starp pirmo un otro mobilitātes paketi. Direktīva par kabotāžu un tās pārskatīšana tieši saistās ar uh, pirmās mobilitātes pakotnes direktīvu pār darbinieku norīkošanu. Mēs mēģinam ieviest skaidrus noteikumus autoceļu uh, transporta nozarei. Tas attiecas gan uz kombinēto transportu, gan uz kabotāžu. Diemžēl mēs varam novērot darbinieku eksploatāciju visās transporta nozarēs. Mēs mēģinām darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu transportu. Mums vēl ar vienu nav izdevies panākt vajadzīgo līdzsvaru starp darbinieku sociālo aizsardzību un pakalpojumu sniegšanas brīvību transportā. Пак още веднъж колегите ме подсещат да кажа, че подкрепяме създаването на, на... Tāpat arī mēs atbalstām īpašas aģentūras izveidi, kas būtu atbildīga par noteikumu izstrādi un kontrols veikšanu, tāpat arī par visām iniciatīvām autoceļu transporta jomā. Atbildot uz eh, Delīkundas jautājumu, vai es esmu optimisms, tiemžēl eh, esmu mm, drīzāk skeptisks. Par šo tematu spriežam jau ilgi ar mūsu kolēģiem, un esmu sapratis, ka viedokļa atšķirības ir nu dien lielas. Dariet man zinām, ja esmu aizmirsis kādu jautājumu. Mani darbinieki ir drīzāk optimisti, bet es tāds nāsmu. Ministra kungs, jums ir iespēja vēlreiz mēģināt tikt galā ar šiem jautājumiem, tad, tad eh, liels paldies jums par to, ka tik labi strādājāt. Kolēģi, jums ir kādi citi jautājumi, tad um, dariet to zināmu ministra darbiniekiem. Liels paldies, ka. Uh, Eh, atnācāt. Liels paldies arī par to, ka ministrs bija mūsu vidū. Jebkurā gadījumā esam gatavi jūs uzņemt atkal. Liels paldies par šo labo sadarbību starp eh, jūsu uh, prezidentūru un mūsu komiteju. Thank you. Thank you very much. Mes chers collègues, avant de partir, on... Kolēģi, pirms jūs dodaties prom, Man ir norādīts, ka, lai nodrošinātu labākas debates, lai varētu dzirdēt visas atbildes, pēcpusdienas sesiju nesāksim 15. Sāksim darbu jau 14.30. 14.30. Šo pēcpusdienu. Lielas paldies!